Saka priekšādātājs labrīt visiem deputātiem, labrīt visiem klausītājiem. Šajā taksa trīs tikšanās reizē gribus jūs visu šeit sveikt. Šodien sanāksmē, kā jūs zinat, būs publisku uzklausīšana ar nosaukumu nelegāli iegūta naudas līdzekļu legalizēšanas apkarošana ES banku sistēmā. Tās mērķis ir iegūt plašāku un visapvarošāku, detalizētāku informāciju par risku, ko rada naudas atmazgāšana ES banku sektorā ar mērķi uzlabot uzraudzības sistēmu šai jomā un samazināt šos riskus. Saskaņā ar Eiropolu 80% naudas atmazgāšanas notiek banku sektorā un finanšu sistēmā, un faktiski te palīdz tādi profesionālie gatekeepers jeb struktūras, kas vienlaikus izmanto arī aizjūras nodokļu paradīzes. Turklāt saskaņā ar Eiropolu pēdējiem datiem līdz pat 1,2% no ES ikgadējā IKP tiek identificēts kā tāds, kas bijis kaut kādā veidā iesaistīts aizdomīgās finanšu darbībās. Un kopumā bankas tērē miljardiem eiro gadā, lai nodrošinātu atbilstības režīmu. ES savukārt konfiscē tikai 1% no krimināli iegūtiem līdzekļiem gadā. Pirmajā šīs uzklausīšanas daļā pievērsīsimies naudas atmazgāšanas riskiem ES banku sektorā un e, apskatīsim konkrētus izvēlētus piemērus ar finanšu iestādēm, kas nesen radījušas bažas par naudas atmazgāšanu. Te gribētu minēt ABLV banku Latvijā, Pilātus banku Maltā, un Vesto banku un Danske banku Igaunijā. Daži saka, ka organizētās noziedzības grupas ar mērķi, ar mērķi vēršas tieši pret mazākam dalībvalstīm, kurām nav pietiekams ekspertīzes vai zināšana, un kuras līdz ar to nespēja pilnībā veikt šo vietējiem bankām paredzēto darbu. Nu, redzēsim šodien, vai šāda veida apgalvojums ir pamatots. tā lai mūsu uzklausīšanā nebūtu tikai negatīvas ziņas. Vēlos atgādināt arī par komisijas priekšlikumu, ko tā lika priekšā 17. aprīlī, un kur runāts par tiešu piekļuvu banku kontiem, informācijai, dažāda veida tiesību sargājošām iestādēm. Domāju, ka tas būs papildus, in, papildu instruments, kas ļaus mums cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Pirmajā panelī esam uzaicinājuši četrus uzraudzības struktūru pārstāvjus, kas mums sniegs mm, svaigāko un tiešāko informāciju par minētajiem apskatāmajiem piemēriem. Gribu tāpēc teikt paldies par to, ka viņi ir ieradušies šodien pie mums. būtu bijis lieliski, ja klāt būtu varējis būt arī kāds bankas pārstāvis no minētajām, piemēros apskatāmajām bankām, bet diemžēl tas nav bijis iespējams. Vai nu dažāda veida citu saistību dēļ, vai tāpēc, ka viņu ieguldījums šajā mm, procesa posmā varētu būt nepilnīgs, tāpēc, ka turpinās dažāda veida tiesvedība tiesās. Jebkurā gadījumā, pamatojoties uz šodienas uzklausīšanas secinājumiem, komitejas koordinātori sanāks kopā un iespējams lēms arī par tālāku uzklausīšanu organizēšanu ar bankām, par kurām, saistībā ar kurām radušās bažas par naudas atmazgāšanu. Tāpat arī Džamals Elhindi, kas ir vadītāja vietnieks no finanšu um, nozieguma izmeklēšanas vienības no ASV ir iesūtījis mums eh, rakstiski savu priekšlikumu par noteikumu veidošanu attiecībā uz ABLV banku. Šis dokuments jums ir arī pieejams, tas izplatīts visiem komitejas deputātiem, un komitejas uzdevums, protams, būs iespējams tikties arī ar FinCEN pārstāvjiem tad, kad komitejas delegācija dosies uz Vašingtonu jūlijā. Otrajā panelī pievērsīsimies izvērtējumam par to, kādā veidā tiek īstenotas pārbaudas, kā tās vajadzētu spēcināt Eiropas Savienībā un nacionālā līmenī, lai samazinātu naudas atmazgāšanas riskus. Nu, lūk. Visi komitejas deputāti ir saņēmuši arī rakstiskās atbildes, ko paneļa runātāji ir iesnieguši uz aptauju, kas, tā, kas tiem tika nosūtīta pirms uzklausīšanas. Šīs atbildes ir pieejamas arī mūsu komitejas mājaslapā. Darba metoda abos paneļos būs šāda. Katram runātājam tiks piešķirtas maksimāli septiņas minūtes ievadvārdiem. Pēc prezentācijas, ko būs runātājs izteicis, notiks viedokļu apmaiņa ar komitejas deputātiem jautājumus uzdosim pa laika posmi 5 minūtes. Tātad 5 minūšu laikā vien, viens jautājums minūtes garumā un atlikušais laiks tad var tikt veltīts atbildes sniegšanai. Ja paliks vēl papildus laika, deputantam ir iespēja uzdot papildu jautājumu, vienlaikus nepārsniedzot šo kopējo 5 minūšu posmu. Nu, lūk, tad ļaujiet man jūs ieparī, iepazīstināt ar pirmā paneļa runātājiem. Pirmām kārtām tas ir Pēters Putniņš, kas ir Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas eh, priekšsēdētājs no Latvijas, un viņš padalīsies ar mums ar informāciju par ABLV bankas gadījumu. Tad ir ieradusies arī Marijana Skikluna, kas savukārt ir no Maltas finanšu pakalpojumu dienesta uh, ir tur ģenerāla direktora. Ieradies arī Kenets Farūģa, kas ir no Maltas finanšu izmeklēšanas vienības, ir tās direktors, un sniegs mums informāciju par ar Pilātus banku saistīto gadījumu. Šeit ir arī Andrē Noms, kas savukārt ir Igaunijas finanšu uzraudzības un noregulājuma iestādes valdes dalībnieks un pastāstīs komitējai par lietām, kas saistīts ar Danske banku un Ferso banku Igaunijā. Vispirmām kārtām došu vārdu Pēteram Futniņam, lai viņš nāk lajā ar saviem iedvārdiem. Lūdzu. Oh, <laughs> excuse me. Uh, so first of all. Paldies uh, pirmkārt par to, ka uzaicinājāt mani šeit paust mūsu nostāju par naudas atmazgāšanas apkarošanas situāciju Latvijā un konkrēti ABLV bankas gadījumu. Jūs redzēsiet uz ekrāniem īsu prezentāciju, un es centīšos eh, man atvēlētajās minūtēs īsi izstāstīt mūsu prezentāciju. Vispirms pamata informācija, Kopējais komercbanku skaits Latvijā ir 16, tātad bez ABLV bankas vēl 15. Trīs no bankām strādā ar iekšzemes klientiem, un 12 ir tās augtās nerezidentu bankas. Viņi lielākoties apkalpo ārvalstu klients. Tas, ka ir ļoti daudz nerezidentu klientu šīm bankām. Tas ir vienmēr radījis izaicinājums eh, Latvijas uz, uzraudzībai banku sektorā jau kopš 90. gadiem. Tāpēc FKTK ir prasījusi bankām eh, palielināt eh, dažādu prasību izpildīšanu saistībā ar kapitālu, ar likviditāti. Uh, Tagad Latvijas bankām ir nepieciešams pārskatīt arī savas stratēģijas un biznesa modeļus un esošās biznesa prakses, ja tās vairs nav dzīvot spējīgas. Kas attiecas uz naudas atmazgāšanas apkarošanu? ārvalstu noguldījumu līmenis sasniedz savu augstāko punktu 2015. gadā, kad tas veidoja gandrīz 55% no kopējiem depozītiem Latvijā. Pēc aizvien stingrāku naudas atmazgāšanas eh, apkarošanas standartu pieņemšanas un Latvijas pievienošanas OECD organizācijai jaunā FKTK valdi, vadība pārskatīja un aicināja bankas pārskatīt savu klientu bāzi, lai izvairītos no e, naudas ar apšaubām izcelsmi. Līdz ar to šobrīd varam runāt par to, ka tā rezultātā ārvalsts depozītu apjoms ir samazinājies par 31%. Un analizējot tehniskos datus, mēs redzam to, ka 3 līdz 4 mēnešu laikā mēs sasniegsim 20% līmeni. Tāda ir pašreizējā situācija. Tas ir zemākais līmenis 20 gadu laikā ārvalsts depozītiem. Un šāda samazināšanās eh, turpināsies, reaģējot uz nepieciešamību uzlabot reputāciju Latvijas banku sektoram. Globālā politiskā situācija šobrīd ir mainījusies Un ir skaidrs, ka notiek konfrontācijas starp idejām un vērtībām, starp eh, rietumiem un austrumiem. Un tas skar arī finanšu sektoru Latvijā. Valdības nostāja Latvijā šobrīd ir tāda, ka ir nepieciešams samazināt nerezidentu bankas sektora apmēru 5% apmērā no kopēja, lai tas veidot 5% no kopējā noguldījuma apmēra bankās. Ņemot vērā koreģējošos pasākumus, eh, ko veikusi eh, FKTK, banku riska apetīte ir jāsamēro ar iekšējo kontrolas sistēmu spēju pārvaldīt riskus saistībā ar naudas atmazgāšanas apkarošanas normām. Un e, mums kā regulātoriem ir jānodrošina, ka bankas proaktīvi reaģē uz situāciju, mainot savu um, riska uzraudzības principus. Uzraudzībā BLV bankas gadījumā no FKTK puses pēdējo gadu laikā ir bijusi ļoti stingra. Tā kā nav tā, ka mēs tikām pēkšņi pārsteigti ar šo situāciju. Nevaram noliegt, ka Latvija joprojām saskarās ar naudas atmazgāšanas eh, problēmām, tomēr FKTK pēdējos divos gados ir veikusi lielu darbu apjomu šai jomā. 2016. gadā arī uzlikām sodu, naudas sodu ABLV bankai, kas bija augstākais sods, kāds jebkad piemērots kādai Latvijas bankai. banka tika arī pārbaudīta Ziemeļkorejas e, sankciju kontekstā. Un bankai tika uzlikts par pienākumu samazināt savu atkarību no čaulas e, uzņēmumu noguldījumiem. Un e, bankas ieguldījums iekšējo kontrolas sistēmu uzlabošanā tika paredzēts 20 miljonu eiro apmērā. Jāsaka, ka lielākā daļa no apsūdzībām, eh, kuras tika paustas FinCEN dokumentos saistībā ar ABLV banku, tā bija zināmas FKTK. Lielākā daļa no tur pieminētajām problēmām jau tika izskatītas, pārbaudītas mūsu ikdienas darbā. Mans vērtējums situācijai būtu tāds, ka šeit ir runa par pagātni. Pagātne nospēlē šo negatīvo lomu ABLV gadījumā. Šeit es arī liktu punktu savai prezentācijai un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es redzu, ka man atvēlētais laiks ir beidzies. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Putniņkungs. Nu, tad ejam no tālāk no ziemeļiem uz dienvidiem. Nu, tas nozīmē arī, ka jautājumu, ko apspriežam, nav reģionāli pēc sava rakstura, bet skar visu Eiropu. Un tālāk došu vārdu Marijanai Skiklunai, kas ir ģenerāla direktora Maltas finanšu iestādē. Lūdzu, jums vārds ievadvārdiem. Lies paldies, paldies priekšādātāju komitejas locekļi, paldies, ka uzaicinājāt mūs šodien uzstāties. Laika ietaupīšanas vajadzībām es nākšu klējā tikai ar daļu no šīs prezentācijas, ko esmu sagatavojusi. Uh, bet katrā ziņā jūs varat saņemt arī šo paziņojumu visā tā pilnībā. Iesākumā ļaujiet izteikt vairākus komentārus par licencēšanu un uzraudzības pieeju un izaicinājumiem, ar ko sastapāmies Pilātus bankas gadījumā. E, mūsu pieeja ir piešķirt zināmu autorizāciju konkrētos apstākļos saskaņā ar vietējiem, vietējo regulējumu un, protams, ņemot vērā arī ES prasības. Un līdzīgi kā jebkuras citas iestādes gadījumā, kas iesniedz pieteikumu pēc licences, arī šis process, arī šai gadījumā process tika ievērots attiecībā uz Pilātes banku. Darbinieki veica atbilstīgu dokumentu izvērtējumu, kas tika iesniegti, uzdeva dažādus jautājumus, pieprasīja papildus, papildu informāciju un pieprasīja arī uh, dažādus citus dokumentus. Tāpat arī saņēmām trešās puses neatkarīgu vērtējumu par šo jautājumu un pēc vairāk kā 12 mēnešiem beigās pilnvarojām banku darboties, vēlos uzsvērt ka tik ievērot ir atbilstīgie termi, termiņi šāds autorizācijas piešķiršanai. Kopš tā brīža Pilātus banka ir bijusi plašas uzraudzības objekts. Tostarp arī virkne inspekciju uz vietas tika veiktas, finanšu izmeklēšanas vienība tur darbojās, tāpat arī pārbaudē no attālināti. Tika veikts arī darbības iespējamības izvērtējums. Katru reizi tika sagatavots arī pilns ziņojums par šo banku. Uzraudzības pārskats par dažādiem aspektiem tikai intensificēts pēdējā gada laikā, kad parādījās dažādi veidi apsūdzības attiecībā uz šo banku, arī plašsaziņas līdzekļos. Tāpat arī cieši sadarbojamies ar citiem starptautiskiem regulātoriem, kā pa, piemēram FCA. Visa informācija, ko bijām apkopojuši iepriekš, un arī šī pēdējā gada laikā noveda pie tā, ka tika uzsākta visaptvaroša un padziļināta bankas izpēta. Tas notika kopā ar FIU, jeb ja Finanšu izmeklēšanas vienību. Tika, mm, izpē, tika pārbaudīti konti, transakcijas, pārvaldības sistēma, lai iegūtu visaptvarošu priekšstatu par banku un tādējādi gūtu pēc labāko, iespējams labāko vērtījumu par to, vai banka ir iesaistījusies jeb kāda veida naudas atmazgāšanas darbībās šīs pārskats joprojām, pārskatīšanas process joprojām turpinās. Šai gadījumā galvenās problēmas šai, visā šai procesā bija tās, ka piesardzības rādītāji un pieejamā informācija regulatoriem bija nepilnīga. Jo šiem datiem ir zinām ierobežojumi. Turklāt darbības izpēti, jeb due diligence, lai cik visaptvaroši arī mēs to nevēlējāmies veidot, arī tā bija savi ierobežojumi, ja tajā, ka mm, mums kā regulātoriem nav piekļuvi eh, papildus, da, papildu datiem, kas, piemēram, ir tiesību kārtības argājošām iestādēm. Visbeidzot, tikko mēs uzzinājām par lēmumiem, ko pieņemušas ASV, e, ASV varas iestādes attiecībā uz bankas akcionāriem, mums vajadzēja juridisku pamatu tālākai rīcībai. Mēs rīkojamies strauji un izlēmīgi, Tūlīt pat ehm, atcēlām ehm, bankas priekšēdātāju, ievlikām viņa vietā no trešās puses neatkarīgu cilvēku un ehm, tika veikta kontrola tā, lai aktīvi nevarētu tikt strauji izņemti. Šobrīd uzmanīgi uzraugām situāciju un analizējam visu šo pārskatu rezultātus, lai identificētu, kādas soļas peram tālāk. MFSA loma Maltas regulējuma jomā ir piedāvāt regulējumu un uzraudzību finanšu iestādēm, un prim, primārā uzraudzība ir prudenciālie piesardzības uzraudzība. Tam visam paralēli darbojas arī Maltas finanšu izmeklēšanas vienība. Tā ir atbilstīgā kompetentā iestāde šai gadījumā un atbildīga par naudas atmazgāšanas, apkarošanas tiesību aktu īstenošanu, bet mēs ar viņiem sadarbojamies. Daudz no šiem jautājumiem ir saistīti arī, šo, arī ar šo prudenciālo pārvaldīšanu, kā to skaidri redzam gadījumos, kas nākuši gaismā šo pēdējo pāris gadu laikā, to starp arī Pilātus bankas gadījumā. Un šai kontekstā esam būtiski spēcinājuši un atjaunājuši savu fokusu uz naudas atmazgāšanas jautājumiem pēdējos gados, un turklāt eh, nu, vēlamies spēcināt šīs savas saistības naudas atmazgāšanas apkarošanā. 2006. gadā MFSA izveidoja centralizētu uh, sistēmu AML, lai atbalstītu FIU darbību. Šāda centralizētas komanda, darba komandas izveida uh, bija svarīgi, lai nodrošinātu arī ekspertu mm, zināšanu apkopošanu. Kopā ar FIU viņi nāca klajā ar jaunu uz riskiem balstītu vērtējumu metodoloģiju izstrādi un tika turpinātas investīcijas šīs vienības resursu izmantošanā padziļinot zināšanas. It īpaši turpinām strādāt pie jaunās, eh, pie svarīgākās jomas, mūsuprāt, respektīvi spēcināt sadarbību starp AML, tātad starp šo prudenciālo pārvaldību un, faktiski, un eh, datu pārvaldību. Tādējādi nonākot pie visaptveroša pārskata par visiem šiem gadījumiem. Turpinām līdz ar to izmantot šos papildu resursus un veicam arī papildu apmācību Te katrā sadarbojamies arī ar ASV, lai pārliecinātos, ka notiek arī labāka darba koordinācija ar ASV varas iestādēm. Šai kontekstā atzinīgi vērtējam jauno uh, naudas atmazgāšanas un finanšu teroris, ter, te, terorismu finansēšanas apkarošanas stratēģiju tā, un jauno koordinācijas mehānismu, kas ļaus spēcināt sadarbības starp dažādām aģentūrām. Un tas, protams, skars arī apmaiņu ar informāciju un datiem. Mēs uzskatām, ka mums būs priekšrocības arī no jaunām vadlīnijām, kas izstrādāts ES līmenī. Un ir trīs jomas kas mūsuprāt šai ziņā būtu nozīmīgas. Pirmkārtām banku, izvērtē, banku biznesa modeļu izvērtēšana. Šobrīd ES neparedz precīzus kritērijus šādam procesam par to, kā izvērtēt banku biznesa modeli, un iespējams, ka vadlīnijas šai jomā varētu samazināt augsto ri risku no AML un F. CFT skatu punkta. Tāpat arī vajadzīgi skaidri kritēriji, kas ļaut izvērtēt apstākļus, pie kuriem piešķir licenciju finanšu iestādēm. Uh, Tostarp tas attiec uz akcio, akcionāru struktūru un iespējamiem um, riskiem. Tāpat arī uzraudzības un pārbaudas procesu vadlīnijas par to, kā veikt pāraudzību, kā izmantot analītisko ietvaru dalībvalsts līmenies. Tālākas vadlīnijas šai jomā pilnīgi noteikti ļautu spēcināt kopējo ietvaru. Nu, te varbūt arī no manas puses viss noslēgumā vēl tikai teikšu, ka mēs piekrītam viedoklim, ka naudas atmazgāšana ir ļoti svarīgs un apkarojams jautājums, un tas rada izaicinājumu ne tik vien dalībvalstīm, bet arī dzen Eiropas Savienībai kā tādai. Mēs vēlreiz um, apliecinām savu vērtību vēlmi un apņēmību eh, cīnīties pret naudas, eh, naudas atmazgāšanu, lai izveidotu kopumā spēcīgāku finanšu sistēmu. Paldies, liels paldies, saka priekšādētājs. Paldies, Kiklunas kundzei. Tālāk runās Kenes Farūģa, kas ir Maltas finanšu izmeklēšanas vienības direktors. Paldies priekšādētājiem. Um, please note that uh, the... Gribētu minēt, ka esmu sa arī sam saīsinājis savu uzstāšanos laika vajadzībām. Pirmām kārtām paldies, ka uzaicinājāt mūs šeit sniegt savu ieguldījumu, lai spēcinātu mūsu sistēmas ar mērķi apkarot naudas atmazgāšanu un cīnīties pret terorismu finansēšanu mēs ietvaros. Maltas finanšu izmeklēšanas analīzes vienībai ir divi galvenie uzdevumi un funkcijas. Pirmām kārtām analītiskā funkcija un otra ir uzraudzības funkcija. Analītiskā vienība eh, pirmām kārtām vēršas pie aizdomīgu transakciju izpētīšanas un tās analīzes. Savukārt šī vienība ir atbildīga arī par apmainīšanos ar informāciju ar citiem, eh, citām šādām vienībām, eh, kārtības sargājušām iestādēm, uzraudzības iestādēm gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Uzraudzības funkcija savukārt ir atbildīga par attiecīgo banku uzraudzību, lai pārliecinātos, ka tās pieve, izmanto uh, un piemēro sav, savā darbā visas vajadzīgās, uh, visus vajadzīgos tiesību aktus. Jāsaka, šī joma nav vienkārša, un mm, tas nav, ir, nav vienkārši būt efektīviem ar vien mainīgā vidē šajā finanšu un nefinanšu sektorā. Uh, vienība turpina darbu, cenšoties tālāk eh, izvērst savus resursus un paplašināt tos. Mūsu vienība apmēros ir būtiski pieaugusi pēdējos pāris gados. Un arī mūsu tehniskā un finanšu resursu bāze ir pieaugusi. Tomēr cīņa pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu nav vienkārši pašos pamatos. Uh, Tas vien, ka ir vajadzīgi resursi, ar to nepietiek. Vajadzīgi arī atbilstīgie mehānismi, kas ļautu mm, globāli cīnīties pret tādu noziedzību kā naudas atmazgāšana un terorismu finansēšana. Šie noziegumi ir globāli pēc sava rakstura. Tie ir pāri robežiem robežām. Noziedznieki, kas nodarbojas ar šīm darbībām, labi zina, ka ne visas valsts spēj efektīvi apkarot noziedzību, un viņi, protams, izmanto šīs situācijas. Līdz ar to mums nepieciešams izvērtēt, vai ES regulas un direktīvas eh, kopā ar FET eh, ieteikumiem un cita veida vērtējumu secinājumiem noved pie vēlamajiem rezultātiem. Tie pilnīgi noteikti ir liederīgi un palīdzīgi, bet vai ar to pietiek? Mēs ceram, ka pašreizējā vērtējumu raundā, kur mēs izmantojam pēdējo metodoloģiju, uh, pievēršoties efektivitātei, varēsim atbildēt uz šo jautājumu. Bet kamēr tas vēl nav noticis, izvērtējumi, kas tikuši veikti līdz šim saskaņā ar pārstrādāto metodoloģiju, liecina, ka vairāk nekā puse ES dalību valstu, kas tikušas izvērtētas, ir nonākušas pie mm, tā, ka tiek identificēts, ka vidēja vai zema līmeņa efektivitāte tiek nodrošināta šādai uzraudzībai, respektīvi finanšu izmeklēšanas iestādes eh, gan tiek izmantotas, un attiecīgi jāuzlabo tas, kādā veidā naudas atmazgāšanas gadījumi tiek izmeklēti un attiecīgi arī tālāk nodot tiesai. Ir vajadzīgi būtiski uzlabojumi šai jomā. Arī mums šai ziņā ir zināma pieredze un patiešām ceram, ka dažādās iniciatīvas e, tiks īstenotas arī ES līmenī un plašāk. Mūsu pirmais priekšlikums šai ziņā ir izveidot spēcīgāku sadarbību par e, AML un CFT uzraudzību Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienība ir uzsākusi virkni tiesību aktu iniciatīvu, lai vērstos, eh, lai uzlabotu FIU sadarbību. Mēs šīs iniciatīvas vērtējam atzinīgi, tomēr vēlamies, lai šīs iniciatīvas ietvērtu arī uzraudzības tiesību aktus, jo tur, jāsaka, progress ir bijis ierobežots. Šobrīd esam nonākuši pie fragmentētas sistēmas, un dalībvalstis strādā atsevišķi, un ar informāciju un paraugu praksa neapmainās pietiekam, ļoti ierobežot apjomā. Vai vismaz tas notiek neoficiāli? Nākamā piezīme attiec uz tehniska atbalsta trūkumu un nepieciešam pēc vadlīnijām. Eiropas Savienība aktīvi darbojasies direktīvu izstrādē un regulu izstrādē, bet uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu proaktīvāk piedāvāt arī tehnisko atbalstu un vadlīnijas šo tiesību aktu īstenošanā. Mēs atzīstam, ka Eiropas uzraudzības iestādes aktīvi darbojas šai jomā, bet tās e, attiecas tikai un vienīgi uz finanšu sektoru, un nefinanšu sektors, nefinanšu pakalpojumu un profesionālajie pakalpojumi ietverti šeit netiek. Un tas nozīmē, ka nefinanšu sektoru vajadzētu reglamentēt atbilstīgāk, lai dažāda veida plaisas aizpildītu. Mēs līdz ar to vēlamies komentēt tiesību aktu, jo mēs saprotam, ka tiesība akti ir ļoti svarīgi, lai ietu līdzi straujai attīstībai šai jomā, tomēr lielāks uzsvars būtu jāliek uz šo tiesību aktu efektīvu īstenošanu. Mums nepieciešams rast palēd, pareizo līdzsvaru starp jaunu noteikumu izstrādi un laika piešķiršanu šo noteikumu pilnīgas darbības uh, nodrošināšanai. Un mūsu pēdējās piezīmes attiec uz to, ko mēs uzskatām par svarīgāko aspektu, respektīvi finanšu datu izmantošanu, izmeklēšanas datu izmantošanu. Šai jomā gūts progress ir sagatavot attiecīgi ziņojumi, nodrošināt sadar sadarbības modeļu visā ES. Tomēr ierobežot rezultāti pieejami attiecībā uz šīm izmeklēšanām, tiesību aktiem, konfiskāciju lietām. Uh, datu nav pietiekami. Tā ir realitāte visā ES, un par to liecina arī pēdējais FATF um, rezultātu izvērtējums. Eiropas Savienībai jāsaprot, kāpēc finanšu izmeklēšana netiek pārvērsta par pierādījumiem, kas varētu tālāk novest pie apsūdzībām un arī attiecīgi konfiskācijām. Lielas paldies! Thank you, Director Faruja. paldies! Tagad dodamies uz ziemeļiem. Andrei Noms nākamais ir, kurš ir Igaunijas finanšu uzraudzības un noregulējuma iestādes eh, va, eh, valdes loceklis. Lūdzu, vārds jums. Morning, Paldies, dāmas un kungi. Paldies par šo iespēju paskaidrot mūsu iestādes darbu un jaunākos rezultātus un pavisam īsi arī par risku izvērtējumu. Mums spēkā, protams, ir konfidencialitātes noteikumi, bet domāju, ka varēšu atbildēt uz jautājumiem pietiekami detalizēti. Mūsu iestāde ir finanšu uzraudzības iestāde Igaunijā. Mēs uzraugām kredītu un citas finanšu iestādes, pārbaudām viņu resursus, organizacionālos procesus, sistēmas un kontrols. Mēs neveicam uh, kriminālu vajāšanu naudas atmazgāšanas gadījumos. Šīs uh, kompetences ir nodalītas Igaunijā līdzīgi kā citās dalību valstīs. Jaunā valde mūsu iestādē sāka darba no 2014. gada. Uzskatījām, ka ir nepieciešams mainīt stratēģiju Un izmaiņu mēķis bija sūtīt skaidru signālu, ka Igaunija nav tā vieta, kur vajadzētu mēģināt atmazgāt naudu. E, ir nepieciešams arī banku pārvaldniekiem sūtīt skaidru signālu saistībā ar risku pārvaldību pēc risku analīzes veikšanas 2014. gadā divas bankas tika identificētas kā augsta riska bankas - Danske Bank. Joprojām e, šī banka darbojas Igaunijā un maza banka Verso banka, kas piedara Ukrainas privātpersonam. Versobank licence tika atjaunota pēc labas sadarbības ar Eiropas centrālo banku. Šajā prezentācijas slaidā jūs redzat dažādus skaitļus saistībā ar mūsu iestādes darbību. Iesim tālāk. Šis slaids varētu būt svarīgāks. Sākot no 2014. gada kad eh, nerezidenta depozīta mūsu banku sistēmā veidoja vairāk kā 19%. Šobrīd šis eh, depozīta apmērs ir samazinājies līdz 11,7%. Un šobrīd mēs redzam, ka no 8,5% eh, offshore depozītu šis apmērs ir samazinājies līdz 1,32%. Līdz ar to riska sistēmā ir daudz zemāk nekā viņi bija 2014. gadā, kad mēs sākām darbību, eh, vēršot to daudz agresīvāk pret naudas atmazgātājiem. Šeit jūs redzat vēl skaitļus, statistiku attiecībā uz izējošiem maksājumiem Igaunijā Un eh, arī šeit ir ietvērt naudas atmazgāšanas riski. Jūs redzat, ka dolāros, ASV dolāros izējušie maksājumi apmēri ir ievērojami samazinājušies no 31 miljārda eiro 2014. gadā. Un lielākoties naudas atmazgāšanas riski tiek eh, apskatīti saistībā tieši ar ASV dolāru izmantošanu kā galveno valūtu naudas atmazgāšanas operācijās. Un šis apmērs ievērojami samazinājies. Uzraudzība naudas atmazgāšanas jomā turpinās. Mēs esam apņēmības pilni turpināt šo darbu, un signāls ir pilnīgi skaidrs, ka Igaunija nav tā vieta, kur vajadzētu mēģināt atmazgāt līdzekļus. Paldies! Paldies, paldies Nona kungam, un paldies visiem runātājiem, kas izteicās pirmā paneļa diskusijās. Un tagad dos, došu vārdu Eiropa parlamenta deputātiem. Viena minūte jautājumu uzdošanai un četras minūtes atbildēji. Pirmajam dodu vārdu līdz referentam Jepa Kufūda kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies visiem par prezentācijām! Tā kā šodien mēs runājam par konkrētiem banku gadījumiem, tad vēlētos pieskarties vienam no pieminētajiem gadījumiem, proti Danska Banka un Verso AS gadījumam. Andre Nonkungs, paldies par jūsu prezentāciju. Vairāki jautājumi jums. Kad un kurā brīdī Dānijas varas iestādes uzzināja, ka Dānijas banka tiek turēta aizdomās par naudas atmazgāšanas e, darījumiem tās Igaunijas meitas uzņēmumā. Un kādu atbildi jūs saņēmāt no Dānijas varas iestādēm un ko jūs darījāt pēc šās atbildes saņemšanas konkrēti? Jo Berlīnska Tīdninger tika citētas Igaunijas varas iestādes, kā tikusi sniegta nepareiza informācija, un tas ir parādījies tātad Dānijas publiskajā telp telpā. Jautājums ir, kādu informāciju jūs saņēmāt no Dānijas varas iestādēm? Tas būtu pirmais jautājums. Un vēlētos dzirdēt atbildes, un tad varbūt papildināšu savu jautājumu. Noma kungs, lūdzu, atbildi. Paldies! Vispirms, kā jau es teicu, 2014. gadā, jau 2014. gadā mēs e, Danske Bank veicām izmeklēšanu uz vietas un informējām Dānijas uzraugošo iestādi par šajā kratīšanā atklāto. Un e, Danske Bank mēs e, prudenciālajā uzraudzībā iekļāvām un eh, mēs uzskatījām, ka naudas atmazgāšanas risks bija pārāk augsts. Mums bija ļoti laba sadarbība ar Dānijas eh, varas iestādēm un NTA Mūsu mērķis Igaunijā bija pilnīgi skaidrs. Mēs vēlamies apturēt šāda veida darbības Igaunijā jo mums, kā uzraugošajai iestādē, risks šķita pārāk augsts. Un e, Igaunijai risinājums bija pietiekami vienkārši vēlamies, vēlaties. Mēs vēlamies slēgt šo portfeli. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Tātad atbild uz jūsu jautājumu tādā tiešā veidā Protams, mēs sazinājāmies ar Dānijas varas iestādēm, informējām par Danske Bank notiekošo, un jūs uzdevāt jautājumu par maldinošu informāciju. Šķiet, ka jūs atsaucaties uz to, ka avīzē, jūsu pieminētajā avīzē bija raksts par to, ka Danske Bank mātes uzņēmums iespējams zināja, ka bija augsti kā AML riski, tā arī iespējams saikne ar Krievijas naudas atmazgāšanas finanšu uzņēmumiem. Mēs, kā jau es teicu, jau 2014. gadā veicām kratīšanu vai pārbaudi Danske Bank Igaunijā, un toreiz Danske Bank uzskaitīja visus savus, viņa zināja visus savus klientus, bet neinformēja mūs par to, ka par dažiem klientiem viņiem bija aizdomas. Bet um, Mēs to darījām zinām Dānijas uzraugošajai iestādēji. Vairāk par šo konkrēto gadījumu neko pateikt nevaru. Paldies, saka prieksēdētājs Jeppe, papildi jautājums. Jā, paldies par atbildi. Tomēr man šķiet, ka sadarbības starp Dānijas un Igaunijas atbildīgajām iestādēm man tātad nekļuva skaidrs, vai kaut ko konkrēti jūs darījāt pēc informēšanas saņemšanas. Iespējams, ka tas arī ir vājais punkts šajā sadarbībā starp dažādu dalību valstu uzraugošajām iestādēm. Tātad Igaunijas varas iestādes, vai tās, ko darīja konkrēti veica, vai vienkārši informēja Dānijas varas iestādes, un ja informēja, tad kāda bija šī sadarbība? Atbilde. Kā jau es teicu, 14. gadā mēs eh, veicām pārbaudi uz vietas Danske Bank, un kā jau NCI mēs eh, sapratām, ka Danska banka vēlas izmainīt eh, savu biznesa nostāju un atteikties no tik lielas nerezidentu kvotas. Bet um, es varbūt paskaidrošu, kāda ir atbildība uzraugošajās iestādēs. Danska banka, kas darbojas Igaunijā un izmanto iespēju strādāt un darboties meitas uzņēmuma statusā, tā tad eh, citas valsts uzņēmums darbojas citā valstī. Mēs uzraugam naudas atmazgāšanas gadījumus, bet arī pārba pārvaldības gadījumus. Es uzskatu, ka sadarbība ar Dānijas atbildīgajām iestādēm ir bijusi laba. Mēs eh, galvenokārt uzmanību vērsām uz naudas atmazgāšanas iespējamību. Un eh, Dānijas uzraugošajai iestādē iespējams vajadzēja darīt ko vairāk uzraudzības ziņā, par to es nevaru atbildēt. Tomēr uzskatu, ka informācijas apmaiņa starp eh, mūsu abām iestādēm ir bijusi ļoti laba. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Jā, pieturēsimies piecu minūšu ietvaros jautājumu un atbildēju. Un tagad Kariņš kunga jautājums, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es EPP politiskās grupas vārdā vēlētos pateikties visiem pirmajā panelī runājošajiem. Es arī savus jautājumus uh, uzdošu par trim šeit konkrēti pieminētajiem gadījumiem un konkrēti par ABLV banku Latvijā. Mans jautājums būs to uzdošu putniņam. Uzdošu jautājumu latviešu valodā lūdzu kolēģi uzlieciet savas austiņas, jo būtu dīvaini, ja divi latvieši viens otru uzrunātu svešvalodā. Tā tad jautājums latviski. Kungs, uh, jūs atceraties, mēs šajā namā mēs esam uh, likuma eh, devēji. Eh, mēs esam izveidojuši Eiropā banku uzraudzības sistēmu, kur trīs lielākās bankas uzrauga Eiropas centrālā banka, bet pret naudas atmazgāšana eh, paliek nevis centrālā uzraudzībā, bet katras dalībvalsts uzraudzībā, Latvijas gadījumā tieši jūs iestādes uzraudzībā. Es esmu izlasījis visus jūsu rakstiskās atbildes, es šorīt klausījos jūs uh, uh, uzstādījumu vai uz eh, uzstāšanos. Un varētu teikt tā, ka iespējas ir, ka nu, viss notiek. Sistēmas ir, eh, eh, struktūra ir izveidota, uzraudzība notiek, un no malas varētu teikt, tad viss ir kārtībā. Tad man jums ir jautājums, ja viss ir kārtībā, kā viņš nu, gandrīz vai šķiet, kā varētu tāds gadījums, kā ABLV banka uzrādīties. Jūs viņas sodījāt 16. Eh, gadā, tas ir laikam viens no lielākiem jūsu naudas sodām, eh, naudas sodiem, eh, kas bija tieši par iekšējās kontrolas sistēmas trūkumu. Tā tad viens, kā šis gadījums varēja notikt, ja uzraudzība ir laba? Divi, kāpēc informācija par šo gadījumu nenāca ne no jums, ne no kādas citas Eiropas valsts, bet konkrēti no Amerikas Savienoto Valstu finanšu ministrijas no Finsena? Uh, Uh, un trešais, vai jūsuprāt šis norāda uz kaut kādu uh, Eiropas iekšējo kontrols, uh, teiksim, trūkumu, koordinācijas trūkumu, vai jūsuprāt, piemēram, ja mēs liekam, ka Eiropas centrālā banka uzraug trīs lielākās bankas, vai gadījumā arī nevajadzētu viņiem uzņemties pret naudas atmazgāšanas uzraudzību arī vienlaikus. Thank you very much. Paldies. Un tagad putniņš kungam. Četras minūtes atbildēji. Jā. Vispirms, kā jau es savos ievadvārdos minēju, Finsen atklātie fakti bija zināmi Latvijas uzraugošajai iestādēji, un mēs jau bijām rīkojušies. Kāpēc tā notika, uz to nevar atbildēt. Iespējams, ka ja Džamals Hindī būtu bijis šeit, tad viņš varētu sniegt konkrētāku atbildi un motivētāk paskaidrot par to, kāda bija, AS, kāda bija Amerikas Savienoto Valstu valdības rīcība un argumentācija. Un tomēr es domāju, ka mums ir jāskatās nedaudz tālāk vēsturē, jo ABLV sloks iespējams bija pārāk smags un iespējams, ka bija kādi neatrisināti jautājumi starp Amerikas Savienoto Valstu valdību un ABLV un kādi dokumenti. No mūsu puses mēs eh, no šā dokumenta uzzinājām ļoti maz. Un eh, Mums tas nebija, pār, mums tas nebija pārstrē, pārsteigums. Kariņš kungs. Kariņš kungs, jā, lūdzu. Es runāšu te tomēr angļu valodā. Tātad, ja es pareizi saprotu jūs teikto, jūs teicāt, ka Finsenta informācijā jums nebija nekas jauns, ko jūs nezinājāt. Bet Pateicoties šim Finsens ziņojumam, banka šobrīd ir slēgta. Kāpēc jūs neslēdzāt banku, ja jums bija tāda pati informācija? Es nesaprotu loģiku jūsu atbildē. Ja jūs to zinājāt, tad jums banka bija jāslēdz un jūs to neizdarījāt. Ļoti labs jautājums, atbild Putneņkungs. Un ar lielu prieku uz to atbildēšu. ASV valdība jau neslēdza banku. Tas ir dokuments, kurš tika iz... nesākšu savādāk. Tātad patiesībā tas ir dokumenta projekts, kurš e, pēc šī sākotnējā dokumenta izdošanas pēc diviem mēnešiem sāka darboties, bet banka mira lēnā nāvē divās četrās dienās. Bet uh, viņi izvērtēja bankas spēju izdzīvot pēc šā dokumenta saņemšanas, bet situācija tirgu ir tāda, ka brīdī, kad eh, no ASV finanšu ministrijas tiek saņemts šāda satura dokuments, izdzīvot nav iespējams. Iespējams, ka tas bija iespējams pirms desmit gadiem, bet šobrīd vairs ne. Tirgi patiesībā tik lielā mērā izolē un izstumj banku, ka vairs nav iespējams strādāt. Šobrīd uzsākt maksāt nespējas procedūru, tas pat nebija aktuāli. Lielākā problēma bija bankas izolēšana no citu finanšu iestāžu puses. Šobrīd banka, banka patiesībā nonāca pilnībā, pilnīgā izolācijā un bija spiest pārtraukt darbību pāris dienu laikā. Ja kāda Eiropas Savienības banka uz to attieksies Amerikas Savienoto Valstu finanšu ministrijas izdos dokumentus, tad banka izdzīvot fiziski vairs nespēja. Tādējādi bankas slēgšana notiek tādā, ja vēlaties, mazliet apgrieztā veidā. Tas, tā ir bankas slēgšana, pašslēgšanās ir atbilde uz tirgus rīcību. Uh, bet uh, Eiropas centrālās bankas kompetencē ir izsniegt vai neizsniegt licences. Priekšsēdētājs, paldies! Kariņš kungs, vai jūs vēlētos vēl ko piebilst? Jūs vēlaties, bet mums vairs nav laika, jo ir citi kolēģi, kur vēlētos izteikties. Tagad dod vārdu Annai Gomes kundzei. Paldies! Es vēlētos uzdot jautājumus eh, Maltas pārstāvjiem. Kad Eiropas eh, parlamenta delegācija apmeklē Maltu pēc eh, Garonas slepkavības, mēs jums uzdevām jautājumus par Pilātus banku. Mēs neesam eksperti šajā jomā, bet eh, mēs sapratām, ka kaut kas ir nogājis greizi. Jūs teicāt, ka jūs esat griezušies pie trešajām pusēm, lai sagatavotu neatkarīgu uh, ziņojumu. Un mans jautājums, kāpēc jūs nesat vēl slēguši Pilātas banku. Un tagad uh, eh, FIU, jūs teicāt, ka jūs cīnāties pret naudas apmazgāšanu, bet uh, Maltā šķiet, ka policija kontrolē premjerministrs un policija neizpilda jūsu teikto. Tā tad eh, uzņēmums, kas ir balstīts Dubajā, Daļēji nauda izgāja cauri offshore struktūrām un citām struktūrām, un eh, ministrs, kurš parakstīja līgumu ar Azerbaidžānu, un arī ministru prezidents šķiet ir iesaistīts šajos, šajās, šajā rīcībā. Ko jūs konkrēti darīsiet? Jūs konfiscēsiet iegūto naudu, jūs eh, izsakosiet patiesos labumu guvējus, ko jūs darīsiet. Bet jautājums varbūt īsāk zinot, kam tad pieder šīs struktūras, ko jūs konkrēti dariet. Un tagad Skiklunas kundzei vārds atbildēja. Vispirms atbildēšu uz pirmo jautājumu. Tā tad vēlējos paskaidrot, ka mēs eh, sekojam standartiem, un tas arī tika īstenot šajā gadījumā. Bet um, mēs veicām arī izmeklēšanu par šo ziņojumu. KPMG nebija sagatavojuši šo ziņojumu. Tā bija neatkarīga starptautiska kompānija, kurā ietilpa arī Amerikas Savienoto valstu Uzņēmuma nosaukums jūs jautājiet, Gomes skundze. Es uh, nedrīkstu izpaust šeit, man būs jāprasa viņu atļauja. Šis te izpildes ziņojums. Padziļinātās pārbaudas ziņojums tā galvenā, galvenais uzdevums bija izsekot Sada kunga rīcību, un Sadrakungs bija pakļauts tādai jurisdikcijai, kas, mūsuprāt, bija saistīta ar zināmiem riskiem. Padziļinātās izpētes ziņojums neatklāja neko aizdomīgu. Par bankas slēgšanu runājot mēs eh, eh, saņēmām no Amerikas Savienotajām valstīm apsūdzību, bet eh, tās bija saistītas ar Sadra kunga veiktajiem pārskai, pārskaitījumiem. Pirms banka tika izveidota un mēs nekavējoties atcēlām Sadra kungu kā bankas akciju turētāju, mēs eh, apturējām viņa balsošanas tiesības, un mēs vēlējām, mēs iz, iecēlām konkrētu cilvēku, kas uzraudzīja bankas aktīvus. Šā cilvēka galvenais uzdevums bija pārbaudīt, lai aktīvi neatstātu banku. Un pirms šīs apsūdzības raksta saņemšanas mēs kopīgi ar FIU esam veikuši izmeklēšanas pārskatu, kurš joprojām notiek un kas ir ļoti pamatīgs. Proti, mēs vēlamies saprast, kāda ir argumentācija visām šīm apsūdzībām un vai tiešām caur šīs bankas kontiem ir notikusi naudas atmazgāšana. Uh, Kā jau es teicu, šobrīd šī izmeklēšana turpinās, un šobrīd mēs eh, gaidām šīs izmeklēšanas secinājumus izmeklēšana notiek, kad rezultāti būs zināmi, tad mēs rīkosimies tālāk. Paldies! Lielas paldies! Tālāk Zīles kunga bārds. Like Nē, es arī gribēju tomēr komentēt šo lietu. Okay. Um, um... Visam īsi tad lūdzu. Jā, centīšos izteikties īsi. Kas attiecas uz visiem, uz izmeklēšanu un konfiscēšanu, uh, iz... jāsaprot, ka tas ir problemātisks jautājums, to mēs nacionālā līmenī saprotam, bet tas ir arī eiropeisks un globāla rakstura problēma jautājums. Otrām kārtām. Uh, Eh, šis 17 black, jeb 17 black uzņēmumu jautājums. Nu, jūs saprotat, ka šeit es nevaru izpaust pārāk daudz informācijas. Tomēr var jums apliecināt un apstiprināt, ka tad, kad mūsu vienība izveido, ir, mūsu vienībā rodas pamatotas aizdomas par naudas atmazg atmazgāšanu, mēs sagatavojam attiecīgi ziņojums Maltas policijai. Lūk. Well, Lies paldies. Nu tad tagad gan vārds Robertam Zīlam. Lielas paldies! Vis, paldies visiem runātājiem, kas šeit ieradušies no uzraudzības iestādēm izmantošu šo iespēju, lai uz, paraudzītos uz to no mūsu, no deputātu skatu punkta. Un vajadzētu jums par tādām lietām kā sistemātiskāka sistēma, ne tik par konkrētu atse, atsevišķo lietu, bet par situāciju uh, kopumā ar šo sistemātisko uzraudzību un tam līdzīgi. Var jums ir kādi ierosinājumi? Man trīs tādi nelieli jautājumi, pārsvarā tie ir pu adresēti Putniņa kungam, bet ja kāds cits vēlas izteikties, tad lūdzu. Pirmām kārtām Vai mums ir vajadzīga AML funkcija banku savienības līmenī, nu, ECB līmenī vai banku iestādes līmenī? Un ja lielās valstis, mm, Eirozonas lielās valstis varbūt tam nepriek, nepiekrīt, varbūt būtu iespējams izveidot kaut kādu brīvprātīgas sadarbības mehānismu. Vai jūs prāt, tas būtu labs solis? Otrs jautājums. Uh, vai mums ir eirozonas līmenī, varbūt ir vajadzīgi kaut kāda brīdinājuma signāla banku sistēmā, sakot, ka lūk, jums pār, pārāk liela šī nerezidentu depozītu īpatsvars liels apjoms un tā tālāk, vai varbūt vajadzētu būt kaut kāda tādiem, nu, nezinu, sarkanai gaismai, tā kā tāds luksafors tas varētu būt jo, protams, ir arī citas eirozonā jomas, kur mēdz būt diezgan spēcīgs nerezidentu banku pakalpojumu īpatsvars. Nu, un tad, protams, par vēlētājiem runātā, runājot, kā viņiem izskaidrot šo situāciju, jo mēs eh, laiku pa laikam dzirdam, ka ASV notiek, nu, uzliek sodus kaut kādām lielām bankām, arī Eiropā un tam līdzīgi, un tāpat laikā šīs bankas strādā, aug un tā tālāk. Uh, bet tāpat laikā viens otrs saka, nu, lūk, ABLV banka ir slēgta, bet, lūk, viens otrs akcionērs, akcionārs, kas bija no Luksemburgas un tā tālāk, attiecīgi var turpināt darboties, šīs bankas turpina darboties eh, arī Eirozonā, Banku Savienībā. Nu, tad klienti jau ir tie paši. Viņi jau arī turpina vienkārši šīs dolāru transakcijas. Es domāju, ka šeit ir zināma problēma, vai ne tā, vai jums ir kādi ierosinājumi šai jomā, kurā virzienā varētu virzīties, lai to novērstu. Paldies. Liels paldies. Putniņa kungam vārds. Paldies. Par vienotu pieeju runājot. AML uzraudzībā. ES. Es domāju, ka šī doma būtu tāda, ko mēs atbalstītu. Mums ir bijuši arī iekšē rakstur diskusijas uzraudzības valdē. Arī vienotā noregulējuma mehānismu kontekstā. No īkundze. Notiecīgās iestādes arī ir runājis jau ar presi, pieminot līdzīgu veidu lietu. Un mans personīgais uzskats ir tāds, ka tas būtu atbalstāmi nu vismaz eirozonai, jo mums taču ir viena kopēja valūta. Un tādā veidā mēs ietaupītu daudz līdzekļu, ja būtu šāds vienots AML mehānisms, kontrolas struktūra. Nu, modelis varētu būt iespējams līdzīgs, kā tas ir SSM gadījumā, ja vienotā noregulējuma mehānismu gadījumā. Kas attiec uz Eirozonu un AML, jūs otrais jautājums. Nu, mums ir divi nerezidentu tipi, nu tā rupi runājot. Viena grupa ir tie nerezidenti, kas nāk no ārpuses, no citām valst, mm, SAO valstīm, nevis Eiropas Savienības. Un te, protams, tie ir pārsvarā arī no bijušās padomju savienības. Šie nerezidenti rada visai lielu, lielus draudus gan nacionālajai drošībai, gan finanšu sistēmu drošībai. Bet tad ir vēl arī tie nerezidenti, kas ir no citām Eirozonas valstīm. Latvijas gadījumā nerezidenti var būt gan ukraiņi, gan, piemēram, vācieši, Vācijas iedzīvotāji. Un tāpēc šeit jābūt kaut kādam nodalījumam. Zinot, kāda ir ES brīvas pārvietošanās principi, tas attiecas arī uz kapitāla brīvu pārvietošanos, un ņemot vērā citus ar to saistītos jautājumus, mums nevajadzētu šeit um, celt sienas un cīnīties pret AML situācijām šādos gadījumos, radot papildus problēmas un šis nodalījums jāveido. Jo ES tirgumu vajadzētu palikt vienotam un regulējumam attiecībā uz nerezidentiem Eirozo, no Eirozonas valstīm būtu jāsaņem pilnīgi cita attieksme nekā tiem nerezidentiem, kas nāk no citām valstīm, no valstīm ārpus ES ekonomiskās zonas. Nu, ja šie nu, slikto banku klienti, kur, uz kuriem tie pārvietojas? Nu, te man jāsaka, ka tās ir citas ēs dalībvalstis, arī valstis ārpus ēs, bet kas ir cieši saistītas ar Eiropas Savienību. To starp Lielbritāniju Un tāpēc šis nav tas gadījums, kad, piemēram, slēdzot vai likvidējot ABL vai banku, šie līdzekļi nokļūtu, nezinu, kaut kādā trešā valstī, tre, nezinu, attīstības valstī vai kaut kur. Nē, mans minējums ir tāds, ka visi šie līdzekļi atgriezīsies vai nu atpakaļ Krievijā, vai nu atkal radīs jaunus ceļus, kā nonākt Eiropas Savienībā atkal. Nu, arī tas ir kaut kas tāds, kas prasa vienotu pieeju Jo nav normāli, ka banka Latvijā tiek slēgta tāpēc, ka ir pārkāpumi AML režīmā, bet vienlaikus bankas citur Eiropā darbojas ar šiem pašiem līdzekļiem, kuru dēļ banka slēgta. It kā nekas nebūtu noticis. Tas pats attiecas, un te gribu minēt, vēl Kariņa kunga jautājuma daļu, uz ko man neizdevās atbildēt. Respektīvi, mums ir bijušas tādas situācijas, kur tik minēta Ziemeļkorejas līdzekļi. Nebija nekādu tiešu pārkāpumu attiecībā šo sankciju režīmu. Neviena banka šādus pārkāpumus, ne, nevienā bankā šādu pārkāpumu netika identificēta. Un tomēr, neskatoties uz to, mēs šo jautājumu uztvērām nopietni un uzlikām sodus arī tām bankām, kas bija netiešā veidā iesaistītas sankciju pārkāpumos. Bet tad mans jautājums ir šāds, cik tālu man zināms, un tas ir, nu, Latvija ir vienīgā, kas ir šādi rīkojusies, un tāpēc mans jautājums būtu, vai šie uh, līdzekļi nu, nonāca Latvijā, es nezinu, no mēnesis, no, no debesīm nokrita. Nē, šie līdzekļi tika taču pārstrādātas caur dažādām ES bankām un tās arī palaida šīs, šos līdzekļus, nu, tie gāja caur dažādām jurisdikcijām, un es ne, neesmu dzirdējis, ka kāda cita ES jurisdikcija būtu īstenojusi kādu šādu tiesisku darbību pret bankām, kas bijuši šajā procesā iesaistītas. Nu, lūk, arī tas varbūt, um, lai liek mums padomāt par tā sauktajiem vienādajiem spēles noteikumiem, kas kā koncepcija Eiropas Savienībā ir visai slavena bet domāju, ka mums eh, vajadzētu tomēr arī piešķirt zināmu saturu šāda veida definīcijām dzīvē. Paldies, saka priekšsēdētājs. No Aldes Nils Torvalds lūdzu. Thank you, Peter. Peter. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainos, mēs nedaudz jau pārsniedzam šo, šobrīd um, atvēlēto laiku. Mums vēl būs jāatgriež arī pie uzraudzības jautājumiem, un to darīsim varbūt tad vēlāk. Bet lūdzu, Nils. Uzmanīgi klausījos runātājos um, Maltas informāciju. Uzklausīju ļoti uzmanīgi. Viņi teica, ka lūk, viņiem esot trūkuši finanšu izmeklēšanas datu, nu vai nav vienkārši ironiski, nu es gribētu tad teikt vai tad ar parasto, parastiem izmeklēšanas datiem būtu pieticis, mēs taču dzir, nebūtu pieticis, mēs esam dzirdējuši ļoti daudz norādes, kas vienu par otru sarkastiskāk. Nu, ja bankas nosaukums ir Pilātus, nu tad varbūt jāpievēršas Bībelē un jāpalas 27. Um, sadaļa, 24. pants, viņš paņēma ūdeni un mazgāja savas rokas no Poncija pie Pilāta. kad, Maltai bija, kad Malta bija prezidentūras priekšgalā šeit Eiropas Savienībā padomē. Mums bija ļoti interesants debats par naudas atmazgāšanu. Un Malta vienmēr bloķēja situāciju, tad, kad mēs nonācām pie informācijas iegūšanas par gala labumu saņēmējumiem dažādās banku sistēmās. Nu, saskaņā ar avīzi Times of Malta 2015. gadā teikto, uh, 15% jau no iedzīvotāju Maltā bija krievi, 8% bija no Lielbritānijas un 4% no Ukrainas. Tātad runa ir par rezidentiem. Un bija uzņēmums, kompānija, kas šo vīzu režīmu organizēja. Šis uzņēmums ir visai slavens. Viņi ar to ir nodarbojušies Antigvā un var, mm, Barbudā, Kiprā, Grenādā, Maltā, Saintkits un Nevis salās un Svētās Lūcijas salā tieši tāpat. Tātad mm, zinām visus šīs salas, tās parādījušās ir Panamas dokumentos. Tātad pat, ja jums nav nekādu finanšu izmeklēšanas datu, mm, šajā gadījumā pietiek ar pilnīgi normāliem izmeklēšanas datiem, lai saprastu, ka te kaut kas nelāks vārās. Un jūs sakat, lūk, tā nav mūsu problēma, bet Eiropas un globāla problēma. Vai šīs zelta vīzu sistēma ir Maltas problēma vai, vai ES problēma? Tāds mans jautājums. Paldies, Nils. Jā, tiešām visai jautru brīdi jūs mums arī sagādājāt. Lūdzu, kurš vēlas atbildēt no Maltas? Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par jautājumu. Nu, tikai varbūt, nu, par šo, šai gaišajā noskaņamā turpinot, es zinu, ka bankas nosaukums Pilātus nenāca gan no Bībeles, bet gan Kalna Pilātus vārdā. Mm, Maltā tika nosaukt šī banka. Nu, lai kāds ar nebūtu. Um, yes. Nu, tātad. Deputāts runāja par to, ka Malta padomē bloķējusi diskusijas prezidentūras laik, laikā par galējiem labumu saņēmējiem, saņēmējiem bankās. Nu, es gan jāsaka, gribu paust savu pretestību šim apgalvojumam. Es domāju, ka tāds nebija. Man liekas, ka Malta, kā prezidentu, prezidentūras vadītāja valsts, ieņēma atbilstīgu vietu padomē to brīdi, un mēs ļoti skaidri paudām savu viedokli arī par šīm lietām No mūsu puses nācām klajā ar virkni konstruktīviem risinājumiem par to, kā atsevišķus jautājumus risināt. nonācām tuvu pie risinājumiem, bet tomēr prezidentūras laikā šie jautājumi līdz galam atrisināti netika un bija vajadzīgi papildus darba mēneši, lai pie tā nonāktu. Tāpēc es tiešām neuzskatu, ka tā bija Malta, kas bija pie vainas kas mm, šī procesa sarežģījumiem. Mēs vēlējāmies panākt, lai tiktu izstrādāta tāda direktīva, kas būtu juridiski pamatota, saprātīga un kas būtu īstenojama praksē. Mēs to skaidru un gaišu arī pateicām. Un, protams, ka mūsu darbība bija balstīta uz dalību valstu nostājām. Tālāk. IIP mēs, kā mātas delegācija, kas atrodamies šeit, nekādā veidā neesam saistīti ar lēmumiem par RIP izveidi vai tāds kontekstu. Un Eiropas banku sistēmā AML jomas gadījumā var teikt, lūk, ka jebkura līdzekļa un no personām, kas saņem eh, valsts piedarību caur šo sistēmu, šie līdzekļi iet caur banku sistēmu kas savukārt īsteno un, un kam ir saistoši visi atbilstīgie noteikumi. Ja viņi iegādājas īpašumus uz salas, Tad viņi, protams, strādā ar nekustamā īpašuma aģentiem, kuriem arī ir jāveic attiecīgās inspekcijas un pārbaudas. Tas pat tās arī notāriem šeit ir savā atbildība. Tātad ir virkne pārbaužu tīklu, kas ir iestrādāta šāda veida gadījumos, respektīvi brīžos, kad tiek pieņemtas investīcijas no šiem cilvēkiem. Un tas vēl papildus šim padziļinātajam pārskatam, kas um, tiek veikts. Bet, nu, kā jau es teicu, mēs, manuprāt, neesam tie, vai kas, kas ir no varas iestādēm, kas varētu tad piešķirt sīkāk, dot jums sīkāk informāciju par to, kā darbojas šis režīms, šis IP režīms, vai lēmumu, kas tiek pieņemta tā sakarā. Paldies! Mm, pavisam īsi. Šo zelta vīzu, nu jā, tas ir šis IIP režīms, jeb individuālo investoru programma, tas jau ir tas jautājums, tā ir tā procedūra, respektīvi, ka mm, persona iesniedz pieteikumu, mm, vīzas saņemšanai vai valsts piedarības saņemšanai, un viņam ir jāizpelda zināmi priekšnosacījumi. Tās ir citas varas iestādes, kas ar to visu strādā. Mm, jā, un mēs neesam kompetentā iestāde, mēs strādājam pie AML, neesam banku uzraugi mm, un pārstāvam finanšu izmeklēšanas vienību, bet es neesmu tā persona, kas jums varētu atbildēt par šo sistēmu. Bet es gribēju vajadzēt, vai jūs prāt tā ir Eiropas problēma, jeb Maltas problēma? Yeah, well, I understood that, that priekšādātājs. Nu, es saprotu, ka delegācija nejūtas kompetenta, pietiekam kompetenta, lai atbildētu Maltas valdības vārdā. Bet pie šī jautājuma varbūt mēs atgriezīsimies kaut kad vēlāk, ja būs vēl laika brīvā mikrofona procedūrai. Tālāk lūkšu uz, runātājs ļoti uzmanīgi pieturēties pie atvēlētā uzstāšanās laika. No zaļajiem Molijas Skotu Keita arī mans jautājums ir par Pilātus banku. Un iesākumā, protams, sazīmē, ka visi eh, sasmējās tajā brīdī, kad jūs neatbildējāt uz Anas Gomeša jautājumu par to, vai šo neatkarīgo ziņojumu sagatavoja KPMG vai kas cits, bet jūs neatbildējāt uz to. Mums ir jābūt eh, šai atbildēji. Jūs turklāt lemat, kā līdz adrese ir atbilstīgā persona, kas var darboties kā aizpildu direktors bankai, kam ir banku licence. Jūs šo licenci piešķīrāt 14. gada 3. janvārī. ASV tāpat laikā jau bija sākuši 13. gada beigā šo personu um, izmeklēt un jau tika izvirzītas sešas apsūdzības attiecībā uz uh, AML pārkāpumiem. Nu, acīm redzot, kaut kas nogājas greizi, ņemot vērā, ka šī persona jau bija aizdomās turēta par uh, naudas atmazgāšanu, bet saņēma licenci Maltā. Kā jūs izskaidrojat šos situācija, vai tas bija jūsu padziļinātā pārskata kļūme, jūsu tas, ka nenotika informācijas apmaiņa. Es nezinu, ko jūs domājat par šiem saviem procesiem, bet kaut kas tur ir greizi. Un visbeidzot, saiknes starp Maltas bankām un politiski, politiski riskam pakļautās personas no Azerbaidžas. Esam pēdējās dienās saņēmuši ziņas, ka Pilātas banka un citas bankas faktiski bija ar saiknēm ar Azerbaidžānas valdošo ģimeni. Un šīs saiknes izmantotas, lai veiktu slepenas investīcijas Lielbritānijā, Spānijā, Meltkalnē un vēl citur. Kādus soļus jūs šobrīd spalutē šāda veida politiski apšaubāmas? zināmas personas nevarētu nodarboties ar naudas atmazgāšanu nākotnē. Paldies! Lūdzu, jums vārds. Jā, paldies! Varbūt tas neizskanēja pietiekami skaidri iepriekš. Bet neatkarīgais izmeklēšanas ziņojums, kuru pieprasīja licencēšanas procesā, atkārtoja, netika pieprasīts no KPMG To sagatavoja starptautisks uzņēmums. Līgumā ir paredzēta norma, kas neļauj mums šobrīd izpaust šī uzņēmuma nosaukumu. Tātad iemesls tam ir konfidencialitātes noteikumi un līguma noteikumi, bet uzņēmums nebija no Maltas, šis uzņēmums nebija KPMG. Tas ir uzņēmums, kas sniedz ziņas datus vairākām Eiropas Savienības dalību valstīm, tā skaitā apvienotās karalistes finanšu iestādēm. Un mēs esam pārliecināti, ka tie bija kompetenti cilvēki, kuri var neatkarīgi veikt šo viņiem uzticēto uzdevumu. Kas attiecas uz to, kāpēc sadrakungam tika piešķirta licence vai atļauts atvērt banku Maltā, ja vienlaicīgi pret viņu bija uzsākt izmeklēšana ASV, atbilde pavisam vienkārši. Neviens ārpus ASV nezināja, ka pret viņu ir uzsākt izmeklēšana, un mūsu padziļinātā pārbaude darbojas. Un tā turpinās visu bankas darbības laiku. Un šī darbība tiek aktualizēta, saņemot jaunus ziņojumus. Un šajā procesā netika identificēts fakts, ka ASV notiek izmeklēšana pret šo personu. Un tad, kad šī informācija tika darīta mums zināma, eh, šī informācija bija ļoti, ļoti neskaidra. Nebija skaidrs ne konteksts, kādā tas notiek, ne arī izmeklēšanas mērķis. FIB un citas ASV iestādes neinformē starptautisko sabiedrību, ka viņi ir uzsākuši izmeklēšanu pret kādu konkrētu personu. Līdz ar to padzinātās pārbaudas procesā nebija iespējams mums zināt, ka pret šo personu ASV ir uzsākt šādu izmeklēšanu. Jā, varbūt tas ir kaut kas, ko nākotnē ir iespējams uzlabot. To var uzlabot ne tikai Eiropas līmenī, bet arī globāli. Tomēr tas nav viegli uzlabojams, jo tiesības sargājušās iestādes, izmeklēšanas iestādes, izlūkdienesti dienesti Viņiem arī ir ļoti pamatoti iemesli, kāpēc viņi šādu informāciju neatklāja. Un katrā ziņā tas ir liels izaicinājums. Liels izaicinājums, ar kuru mēs saskaramies jau ilgu laiku. Zinot, ka notiek vairākas izmeklēšanas, bet nezinot neko konkrēti par viņām, mēs prasam informāciju, bet nesaņemam informāciju un regulātori nevar rīkoties, balstīties uz izlūk datiem, kas nav pamatoti, kas nav pierādīti, kas nav nekādā veidā apstiprināti. Regulātoru darbībai ir jābūt balstoties nevis uz kaut kādām aizdomām, bet uz faktiskiem pierādījumiem. Es nevēlos izplūst šeit garos skaidrojumos, bet ja mēs būtu devušies pie Sadrakunga un e, teikuši, mēs atņemsim licenci jums, jo pret jums ASV ir izmeklēšana uzsākta, ko tas būtu liecinājis vai e, kā tas būtu ietekmējis šo izmeklēšanu ASV. Līdz ar to regulātori ir bieži vien ļoti sarežģītā situācijā. Dažkārt mums ir pieejami dati, ziņas, kā, kā baumas bieži vien, bet to nevar izmantot. Jūs varat ar savu rīcību iztraucēt to, ko kāda cita valsts pamatoti dara šajomā. Paldies! Paldies! Šobrīd vēlos sveikt arotbiedrību pārstāvis no Volvo rūpnīcas Zviedrijā kurus uzaicināja Olle Ludvigsons. Paldies par interesi mūsu darbā. Esat sveicināt mūsu komitejā kā apmeklētāji. Tagad Klovglokungs. Jā, man arī ir jautājums eh, Maltas iestāžu pārstāvēm. Tas ir mazliet pārsteidzoši, ka savās rakstiskajās atbildēs, kuras jūs mums iesūtījāt, jūs noliedzat vai, un nevēlaties atklāt informāciju par uh, Pilatus bankas kontekstā skartajām uh, politiskajām personām. Es varu jums nosaukt dažus uzvārdus saskaņā ar Dafne Garona Kalīsija sniegto informāciju. Tur bija šādi cilvēki. Premjerministra sieva, turisma ministrs un premjerministra biroja vadītājs. Šādu informāciju Dafne Grona Galicija saņēma no Marijas Jefimovas. Viņa šobrīd ir Grieķijā, Malts iestādes vēlējās, lai viņa tiktu izdota Maltai, bet uh, eh, Dafni savukārt nogalināja. Pēc šīs informācijas atklāšanas jautājums tad ir tāds, vai jūs palielinājāt uzraudzības aktivitātes Pilatus banka gadījumā pēc šīs informācijas saņemšanas. Un ja jūs palielinājāt šo savu darbību uzraudzības jomā, kāda bija reakcija? Un ja nepalielinājāt, kāpēc nepalielinājāt? Jūs esat nekompetenti? Skiklunas kundze. Vispirms es vēlētos uzsvērt, ka mūs saista konfidencialitāte. To nosaka likums. Es nevēlētos atstāt eh, iespaidu, ka es negribu sadarboties, bet mums ir ierobežojumi. Līdz ar to mēs nevaram paši atklāt konkrētus uzvārdus. Kas attiecas uz uzraudzības darbību, protams, ka mums ir visas detaļas saistībā ar banku, Bet saistībā ar uzraudzības darbībām, kā jau es norādīju to rakstiskajā iesniegumā un arī savā prezentācijā, mēs nekavējoties intensificējām mūsu uzraudzības pārskatdarbību. Ļaujiet man atgriezties mazliet pagātnē. Šo banku ļoti cieši uzrauga jau no pašas tās darbības sākuma. Un 2015. gada septembrī banku uzraugs Maltā veica pilna apmēra pārbaudi uz vietas. Tobrīd mēs uzraudzījām to, vai ir ievēroti nosacījumi licences saņemšanai. Tobrīd tika identificēta saistībā ar politiskām personām un notika darbības balstoties uz sadarbības līgumiem. Tālāk Finanšu izmeklēšanas vienība Maltā veica savu pārbaudi uz vietas. Mūsu uzraugs piedalījās šajā darbībā. 2016. gada augustā bija vēl viena pārbaude. Tik, tikmēr es atvainojos pārtrauc deputāts. Pēc public, publikācijām eh, presē, ko veica Dafne Kadīcija, uh, vai jūs palielinājāt uzraudzības aktivitāti vai nē? Jā vai nē? Un ja palielinājāt, kāda bija rezultāta? Tāds bija mans jautājums. Jūs tagad neatbildat uz to. Atbilde - jā, viennozīmīgi mēs palielinājām mūsu uzraudzības kontroli. Tā jau funkcionēja uz to brīdi. Mēs veicām dažādas iniciatīvas, palielinājām neatkarīgās pārbaudas, cieši sadarbojamies ar Finanšu izmeklēšanas vienību, ar citiem starptautiskiem finanšu regulātoriem, veicām rūpīgākas dokumentu pārbaudas, veicām pārbaudas uz vietas, un tas viss kopā ļāva mums apkopot informāciju, kuras rezultātā veicām padziļinātu pārbaudi uz vietas, pārskatot visus kontus, transakcijas, lai iegūtu robustāku vērtējumu par to, vai banka ir faktiski iesaistīta kādā naudas atmazgāšanas aktivitātē. Un šī izmeklēšana vēl turpinās. Šī, šis deputāts pārtauc Tad rezultāti, kas jums šobrīd ir saistīti ar politiskām personām? Es nesapratu jautājumu. Priekšsēdētājs. Es saprotu, ka mums ir karstas debatas, bet ja jūs visu laiku pārtrauksiet eh, runātāju, lai uzdotu papildus jautājumus, dariet to, norādot to man, saka priekšsarētājs. Gloglo kungs, lūdzu, atkārtojiet savu pēdējo jautājumu. Tā tad sekoja tālākas uzraudzības darbības, kā es saprotu, pēc šīs informācijas saņemšanas. Un kundze norādīja, ka jā, jūs saņēmāt atbildes. Tātad. Tātad, vai šī informācija, ko jūs saņēmāt, bija saistīta ar politiskajām personām? Atbilde. Šī pārbauda vēl turpinās. Mēs šobrīd nevaram atklāt šīs izmeklēšanas rezultātus. Šobrīd mēs to nevaram darīt. Tad, kad tas būs nepieciešams, mēs analizēsim uh, izmeklēšanas rezultātus pilnībā un tad tālāk rīkosimies. Deputāts, kad sākās šī pārbauda un kā tā beigsies? Atbildē, jā, es varu sniegt detalizētāku informāciju, eh, ievērojot tos ierobežojumus, kas ir spēkā. Pirmkārt, lēmums veikt ļoti detalizētu izvērtējumu un analīzi par bankas darbību tika pieņemts pēc pagājušā gada vasaras Un šajā procesā tika izlēmts piesaistīt trešo pusi, neatkarīgu ārvalstu speciālistu uzņēmumu ar īpašu kompetenci šajā jomā, lai palīdzētu Maltas iestādēm. Tur bija, protams, arī process, eh, kas eh, pieprasa iepirkuma procedūras organizēšanu Darbs uz vietas sākas februārī, pagājušā gada februārī. Tas ietver visaptverošu un ļoti padziļinātu izvērtējumu par visiem aspektiem saistībā ar bankas darbību. Tā skaitā pirmkārt analīzi visiem procesiem un procedūrām un viņu īstenoto praksi, kā arī analīzi par visiem kontiem, kas tika atvērti bankā, un arī visiem slēgtajiem kontiem, analīzi par visām transakcijām, kas ir veiktas caur katru kontu, gan attiecībā uz ienākošām un arī izējošām naudas summām, no kurienes, uz kurieni, no kā un kam. Analīze iekļauj arī visaptverošu un pilnīgu visu bankas datu kopēšanu, visu bankas pārskatu, bankas dokumentu, e-pasta sarakstus eh, un visu ierakstu kopēšanu. Tas viss tiek analizēts, piesaistot ekspertus. Un šo pasākumu mērķis ir konstatēt, vai ir notikušas transakcijas un vai ir pierādījumi naudas atmazgāšanai vai cita veida noziegumiem, kas tiktu īstenoti caur šo banku. Tas ir sarežģīts pasākums, to nevar paveikt dažu dienu laikā, tas turpinās jau nedēļām, un mūsu izpratne ir tāda, ka vajag vēl zināmu laiku, lai nonāktu pie rezultātiem, kas varētu liecināt, par to, ka būtu iegūti pietiekami pierādījumi. Kā es skaidroju iepriekš, mēs nevaram rīkoties vienkārši balstoties uz apsūdzībām, uz to, kas tiek publicēts presē, uz datiem, kurus mēs nevaram izmantot. Mums vajag stingrus pierādījumus. Un šis pasākums, kas tiek īstenots, ir tieši ar šādu mērķi iegūt pierādījumus, un tad šādi pierādījumi mums palīdzēs un ļaus pieņemt nepieciešamos lēmumus. Tikmēr mēs esam nodrošinājuši un pārliecinājušies, ka banka vairs nedarbojas. Neviens na naudu nevar izņemt no šīs bankas, neviens nevar darboties bankā. Cilvēki, kas vada šo banku, ir atcelti no amatiem. Bankas darbību šobrīd vada persona, ko mēs iecēlām, tā ir publiski pieejama informācija. Uh, Tad, kad no šīm aktivitātēm tiks saņemta informācija un arī informācija no citām prudenciālajām analīzēm, kuras mēs veicam, mēs varēsim pieņemt tālāks lēmumus. Šī situācija var attīstīties arī strauji ļoti īsā laikā. Mēs esam gatavi pieņemt visus nepieciešamos lēmumus ļoti ātri. Un mēs arī atzīstam, ka bankā varbūt ir kādi naudas līdzekļi, kas ir netīri, un mēs esam gatavi, ka mēs aizsargā, gatavi aizsargāt šādus līdzekļus, ja tādi pastāv. Es nedomāju, ka šis ir jautājums, kur mums vajadzētu sasteigt lietas. Viss ir jāizdara kā pienākas, jāsaņem nepieciešamā informācija, nepieciešamie pierādījumi un jāaizsargā arī jebkādi līdzekļi bankā, kuru vajag aizsargāt. Arī tam uh, gadījumam, ja būs tiesības sargājušo iestāžu rīcība mūsu darbības rezultātā. Paldies! Jā, es neredzu nu, vienu no FDD vai NF grupām. Tad tālāk EPP Roberta Metzola. Paldies! Es kā vienīgā Maltas eh, Eiroparlamentāliete vēlētos pateikt uzreiz, kad mana valsts sastopas ar šādu veidu grūtībām, tādām grūtībām, kādas mēs neesam piedzīvojuši divu pauģu laikā, ir svarīgi uzsvērt, ka visaugstākā līmeņa korupcija valdības līmenī nenozīmē, ka tādi ir maltieši. Mēs eh, nesam nodokļu paradīze, mēs esam godīga nodokļu valsts, un tomēr lietu kārtība mainās. Kā mēs e, šeit dzirdējām, korupcija un politiskās gribas trūkums Malta ir novedis grūtā situācijā. Jautājums FIU patiesībā jautājums jau tika uzdots, bet netapa atbildēts. Un mans jautājums, kāpēc jūs uzskatiet, politi, policija nav neko darījusi, lai izmeklētu valdības politiķus pēdējo piecu gadu laikā. Mēs zinām, ka ministri meloja, meloja par viņu rīcību esošajiem kontiem bankās, kuras viņi pārvalsta. 200 tūkstoši dolāru tika pārcelti no Dubajas kompānijām uz dažādu ministru kontiem par dažādiem pakalpojumiem, ja vēlamies. Azerbaidžāns politiski delikāti ļoti delikātas personas, tām bija konti Pilātus bankā. Tie ir fakti. Un mēs zinām, ka FIU ir nosūtījuši savus ziņojumus policijai. Vai jūs nekad policijai nepajautājāt, kas notika ar šiem ziņojumiem? Kāpēc policija Maltā nerīkojās Pilātus bankas gadījumā? Uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka šis ir naudas atmazgāšanas mehānisms, un šobrīd tās eh, priekšsēdētājs sēž ASV cietumā. Un eh, šobrīd, runājot par šiem izmeklējumiem, Pilātus banka zināja, ka būs eh, ārēja izmeklēšana un visas pasaules uzmanība tiks pievērsta Alisādu Huāru. Uh, un mūsu uh, premjerministrs Muskatkungs un viņa sieva devās uz viņa kāzām pirms pāris gadiem, kuras tika svinētas luksus apstākļos Florencē. Tātad jā, jūs varbūt sakiet, ka jūs nevariet rīkoties, ja jums ir nekonkrēta informācija, iespējams, ka naudas pārskaitījumi nav saistīti ar naudas atmazgāšanu, bet ja FIU ziņojums tiek nosūcīts policijai un policija neko nedara, es atvainojos mājās. Arī šis Dafnes projekts un viņas izmeklētās lietas un visa publiskajā telpā izskanējusie informācija pirms Dafne Karuana Galīcija tika nogalināta. Viss tas bija zināms, un tagad pasaules ziņu aģentūras arī zina, ka Alis Sades ir iesaistīts naudas atmazgāšanā, un jūs neko nesat darījuši, neko. Šobrīd visas pasaules uzmanība ir pievērsta Maltai. Tagad mums, vienkāršajiem cilvēkiem, ir jāpierāda, ka mūsu reputācija ir nevainojama, bet ko darat jūs? Paldies! Un tagad Farūģis kungam dod vārdu atbildēt. Paldies, Mecels kundzei! Stūm! Par policijas rīcību vai rīcības trūkumu nevarēšu izteikt komentārus, jo es neatbildu šeit par Maltas policijas izdarīto. Tas nav mans mandāts. Es varu runāt FIU vārdā. Mēs e, katru gadu sagatavojam ziņojumu, kas ir publiski izlasāms mūsu mājaslapā. Mēs FIU līmenī esam daudz strādājuši. Mēs veicam kā finansiālo analīzi, tā arī statistiku un arī atbilstības novērtējumu. Mēs sadarbojamies arī ar citu valstu FIU. Informācija ir pieejama mūsu mājaslapā. Es vēlreiz uzsveru, ka mēs darām visu, kas mūsu spēkos, lai strādātu likumdošanā mums atvēlētā mandāta ietvaros. Tas ir no manas puses komentārs, bet mans, Maltas policijas darbību nevarēšu komentēt. Nākamais Maņona kungs. Paldies Mecels kundzei par emocionālo jautājumu. Manuprāt, nebūs pareizi apgalvot, ka MFSA neko nedara. Mēs eh, jau paskaidrojām, paskaidrojām detalizēti, ko mēs darām. Esam atbildējuši konkrēti, kādus pasākumus esam īstenojuši, lai nodrošinātu to, ka banka vairs nedarbotos. Tādējādi mēs eh, esam iesaldējuši un pasargājuši visus aktīvus un kontus, kuri iespējams ir netīri. Mēs jau atbildējām, skaidri atbildējām, ka mēs, kā regulējoša iestāde, nevaram rīkoties tikai balstoties uz avīzēs izskanējušo Un eh, es jau pieminēju FIU ziņojumus, kurus pieminēja arī Mecels kundze. Šie FIU ziņojumi, vispirms eh, tāda piebilda iekvās, tie nav ziņojumi. Tā tad eh, tie nebija publiski, tie nebija ziņojumi, tie tika nopludināti, tie bija ziņojumi nevis par banku, bet par cilvēkiem par konkrētiem cilvēkiem, kur izmantoja konkrētās bankas kontu. Un vēl naudas daudzums, kur šajos ziņojumos parādījās, naudas daudzums, kas ir izgājis cauri bankai. Vienā, banka, vienā ziņojumā bija divreiz 50 tūkstoši, un otrā ziņojumā 9500 eiro ir izgājis cauri bankai. Jā, protams, mēs to visu esam piefiksējuši, taisnība, tā ir informācija, kas ir pamats bažām, tā ir informācija, kas liek zvanīt trauksmes zvaniem, un tomēr tikai un vienīgi balstoties uz šādu informāciju par konkrētiem cilvēkiem, tikai un vienīgi šī informācija. Es vēlreiz vēlētos pateikt, ka neviens regulators pasaulē neslēgtu banku, uh, balstoties uz divreiz cauri bankai izgājušu naudas summu 50 tūkstošu apmērā. Šī info, šīs naudas apjoms ir varbūt pamats bažām un tomēr neadekvāts. Protams, mēs zinām, ka pēc licences piešķiršanas mums tā kā bija aizdoms, ka šis konkrētais cilvēks ir pakļauts izmeklēšanai. Mūsu rīcībā tobrīd nonākusī informācija bija tāda, ka ASV varas iestādes pievērš uzmanību viņam, tiku, ir tikušas brīdinātas par šo cilvēku. Tā bija mūsu rīcībā esošā informācija. Mēs vairāk kārt devāmies uz banku, izskatījām viņu atskaitas, mēs sekojām līdz bankas ikdienas darbībām, katru dienu bankas ikdienas darbībām atkārtoju vēlreiz. Un šobrīd mēs esam uzsākuši bankas darbības pārbaudi jau pēc slēgšanas. Es vēlreiz vēlētos pateikt, kā Mecelas kundzei, tā arī šai komitejai, ka MFSA, mēs kā MFSA daram visu, kas mūsu spēkos, lai līdz niansēm izpētītu patiesības avotus. Jā, protams Mēs varbūt neesam perfekti, mēs saprotam, ka ik viens var strādāt labāk, ik viens jebkurā pasaulē. Es neapgalvoju, ka mūsu darbība ir perfekta, bet kā jau mūsu vadītāja Faruģa teica, mēs e, balstoties arī uz citu sniegto informāciju, mēs rīkojamies. Es nevaru runāt politiķu vārdā vai atbildēt par viņu rīcību, nevar komentēt policijas darbību vai tās trūkumu. Mēs e, vēlamies šobrīd diskutēt atklātās diskusijās, bet vienīgais, ko mēs, par ko mēs varam izteikties, mēs varam runāt par to, ko esam paveikuši vai varbūt nē. Prieksēdētājs jāpaldies un pēdējais runātājs, pēdējā runātāja Delvo kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs! Un es vēlētos pateikties visiem paneļa diskusijās sēdošajiem, bet eh, pēc Maltas deputātas emocionālā jautājuma es vēlētos eh, pateikties eh, arī Skikluns kundzei un Bartolo kungam tas, ka jūs neizpaužat trešās puses vārdu, man nav pieņemams. Tādējādi jūs ne nespodriniet Maltas publisko iestāžu slavu. Bet, kā jūs teicāt, notiek, notiek eh, izmeklēšana un pie tā arī, pal, pal, pali, pie tā arī paliksim. FBLB tā tad runā par Putinu, par Luksemburgas iestādēm, kāda ir šī sadarbība, Un man ir aizdoms, ka atkal un vēlreiz, kā jau tik daudz reizes iepriekš, Eiropas iedzīvotājiem rodas iespējas, ka Eiropas Savienība rīkojas tikai tad, ja kāds vai kāda Amerikas Savienotajās valstīs to ir nolēmuši un snieguši informāciju kā pamainīt šādu lietu kārtību. Un mans konkrēts jautājums uzraugiem, vai sadarbība starp starp atbildīgajām uzraugošajām iestādēm dalību valstīs nav pietiekami laba, un ja nav, tad kāpēc? Vai trūkst juridiski ietver sadarbībai vai neusticēšanās vairāk? MFSA. Un arī Zīles kungs uzdeva jautājumu. Vai jums šķiet, ka FIU izveida Eiropas līmenī būtu medikaments šai sērgai? Prieksēdētājs paldies, kurš vēlas sākt atbildēt uz šiem jautājumiem. Noma kungs lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, pavisam īsi. IML, AML ir globāla problēma, un eh, es domāju, ka Mēs ar AML gadījumiem sas... Tātad nav, naudas atmazgāšanas gadījumi ir sastopami visā pasaulē. Tā kā AML ir globāla sērga, tad sadarbība ir ārkārtīgi svarīga. Ko mēs esam darījuši? Mēs tiešām esam daudz darba un pūliņu ieguldījuši jau pēdējos piecus gadus sadarbībā. Uh, bet um, AML risks šā riska aspektā uzraugošajām iestādēm ir nepieciešams, bet, protams, arī uh, Eiropas līmeņa uzraudzības iestāde būtu vēlama. Paldies, Putniņ, Putniņkungs, jūs vēlatos ko piebilst? Jā, burtiski pāris teikumi. Tas jau izskanēja tā, tad vienots skatījums, vienota pieeja un organizētāka kontrole AML gadījumos arī no mūsu puses būtu vēlamākais risinājums. Tā ir Latvijas nostāja. Ļoti laba doma, ļoti laba ideja Un eh, noteikti vajadzētu niansētāk diskutēt par to, kā tehniski un juridiski tas būtu iespējams. Bet mēs uzskatām, ka tas ir vienīgais risinājums, ja vēlamies efektīvi kontrolēt nelikumīgu finansējumu, nelikumīgu plūsmu Eirozonas iekšienē. Par Um, par LB gadījumu, tad šo te ABLV gadījumu. Tas, ka konkrēts dokuments pakļauj iznīcībai banku, bet um, kas tad banku nogalināja? Tie nebija regulatora administratīvie pasākumi vai striktums, bet gan tirgus reakcija uz šo dokumentu. Un šajā gadījumā ABLV taps likvidēta neskatoties uz to, ka banka saņēma FCMC palīdzības programmas ietvaros atbalstu sadarbību ar Luksemburgu. Sadarbība bija veiksmīga, laba. Īpaši tāpēc, ka es un mans e, kolēģis Luksemburgā mēs e, sēžam pie viena galda un e, mums vienmēr ir bijusi iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Un eh, tobrīd, kad situācija bija īpaši smaga, mēs organizējām telefoniskas konferences, tā tad eh, sadarbība ar Luksemburgu ir, es gribētu teikt, lieliska. Thank you. Yes, madam. Lielas paldies. Skikons, kundze, jūs vēlaties vēl izteikties? Paldies, jā, mēs augstu novērtējam teikto, ir ja tīpaši attiecībā uz to, izmeklēšanas uzņēmumu, ko izmantojām. Un izmantosim pēdējā runātāja ierosinājumu, Putniņa kunga ierosinājumu. Un piedāvāsim arī rakstisku atbildi. Ja uzņēmums dos atļauju, tad mums nebūs nekādas problēmas ar šīs informācijas atklāšanu. Tālāk. Par pēdējo jautājumu attiecībā uz sadarbību runājot praktiskajos paziņojumos mēs jau nācām klajā ar priekšlikumu, uzskatām, ka vajadzīga spēcīgāka sadarbības starp regulējošo un tiesību sargājošo iestāžu darbu dažādās jurisdikcijās. Un šāda sadarbība pilnīgi noteikti ir ar tālāku izvēršanas potenciālu šai jomā. Tādējādi šī darbība būtu arī redzamāka regulējošām iestādēm, un regulējošo iestāžu iespēja savukārt potenciāli proaktīvāk darboties arī pieaugtu. Un jā, domājam, ka centralizēta iestādes izveidējas līmenī arī būtu liederīga. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu redzu, ka visi šķiet atbalsta šādus centralizētas sistēmas izveidi. Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Trīs vārdi nonākuši manā sarakstā Kariņa kungs, Anna Gomeša un Eva Žolī. Lūkšu visus runātājus runāt īsi, uzdot lakoniskus jautājumus, un tad šos jautājumus arī sagrupēsim. Atzī, atbildes tiks dotos visiem. Pirms Kariņa kungs, lūdzu. Komentārs un jautājums. Varbūt tā, tāda dežavu, tāda atkārtošanās. Astoņi trialogi un piek, par AML Maltas pretnulsūras laikā. Es atceros Bartolo kungu ļoti labi no visiem šīm astoņiem trilogiem, un nekur, nekur mēs nenonācām šī darba laikā. Tikai nākamajā prezidentūrā ar Igauniem mēs kaut kur pavirzījāmies uz priekšu, un nu, uz pašiem jālem, kā tas bija iespējams. Mans jautājums tomēr saistīts ir joprojām ar Latvijas gadījumu, ar ABLV lietu un attiecīgo iestādi. Putniņkungs, ja es jūs pareizi saprotu, tad jūs sakāt, ka ABLV banka sabruka tāpēc, ka uz šo dokumentu rēģēja tirgus. Tas ir loģiski, jā, protams, tur īsā brīdī zaudēja visus šos miljonus, reti, kur banka to būtu varēs izturēt, bet tirgus reakcija taču nāca kā reakcija uz Fincen paziņojumu. Tātad jūs sakat, ka šis Fincen paziņojums bija bez pamatojuma, ka viss bija kārtībā bankā, visas man naudas atmazgāšanas procedūras tika ievērotas, 2016. gada soda noteikšana to visu atrisināja, jeb Fincen Vincent bija taisnība. Tas, kāpēc banka sabruka, tas jau ir sekundāri. Jautājums ir par to, vai AML tika risināts, vai naudas atmazgāšanas lieta tika, tika kontrolētas. Jeb Vincent bija taisnība, ka par to, ne, par to neviens nebija vēl parūpējies. Tātad, kas, kā tad īsti ir? Mēs uz, dosim vispirms vārdu visiem jautājumu uzdevējiem. Nā, uzdevējiem. Nākamā Ana Gomeša lūdzu. Pirmām kārtām gribēju tikai teikt, mēs Maltas iestādēm gan MFSA, gan FIU nosūtīsim jautājumiem, lai prec, jautājumus, lai precizētu, ko jūs zinat par Black 17, par visiem šiem pārkāpumiem, struktūrām, kur ietvaros tad šķiet tika saņemt maksājumu no ministra Mīcija un tā tālāk un citām šīm politiski ambivalentajām personām. Nu, un tālāk Acīm redzot, turklāt tur bija arī kaut kāda melošana FIU, es saprotu, par to aicāsim precizējumus. Un vēl, kad kāda saikne ar Portugālu un maksājumiem, ko, piemēram, Venecuēla veikusi Alī Sadram, šķiet, tas ir gājis caur Portugāles bankām, tiek runāts, tātad es uzdošu konkrētus jautājumus par visām šīm lietām un ceru uz rakstisku atbildi. Jautājums šobrīd ir tāds, pēc mūsu ziņojuma kas tika nosūtīts ECB, banku iestādē, Eiropas banku iestādē un komisijai, kāda veida tālāka sazināšanās jums ir bijusi ar ECB un Eiropas banku iestādi konkrēti? Tieši jūsu kompetences ietvaros eh, AML kontekstā, jeb naudas atmazgāšanas apkarošanas kontekstā. Lūdzu, un Eva Žalī. Jā, man pavisam īsts jautājums. Faruģis kungam, kas ir FIU galva. Vēlos vaicāt, kāda veida rīcību īstenojāt? Kad redzējāt visus šos, kad dzirdējāt visus šos trauksmes zvanus, respektīvi, ka šie augsta ranga politiķi apmeklēja mm, kāzu pasākumu, kur, kur precējās lūk šis bankas, šī bankas amatpersona, Un, kad jūs nodevāt prokuratūrai un policijai ziņojumus, un nebija nekādas tālākas rīcības, ko jūs tad darījāt? Kāda bija jūsu reakcija? Paldies! Putniņa kungs, jūs vispirms, um, jūs varat atbildēt uz Kariņa kunga jautājumu. Paldies! To, um... Mans komentārs vienkārši mm, attiecās uz to, ka banka tajā brīdī gāja problēmu labošanas plānu, sanācijas plānu un lielākoties mēs piekrītam, ka šai dokumentā paustās, eh, nie, paustie elementi bija patiesi, bankā tas bija identificēts, un tāpēc šīs kļūmes bija jālabo. Kāpēc ASV valdība izlēma nākt klajā šo dokumentu tieši tajā laika posmā? To mēs nezinām. Tas ir jautājums, kas būs tad jāuzdod attiecīgajā ASV iestādēji un FinCEN pārstāvjiem. Bet vienu lietu gan var jums pateikt. Šis dokuments nekad nebija domāts, netika sagatavots ar mērķi šo banku, tā teikt, nogalināt. Ja raugamies uz FinCEN paziņojumu, tad tur skaidri un gaiši teikts, ka FinCEN izdara centienus aizsargāt ASV finanšu sistēmu un tāpēc izslēdz banku no, nu, tā teikt, dolāru zonas. Tomēr, lasot šo dokumentu un Finsen vērtējumu attiecībā uz situāciju par to, vai bankai varētu būt tālāk iespēja izdzīvot ārpus šīs ASV dolāra zonas jeb teritorijas, tas nozīmē, ka viņi izvērtēja attiecīgos riskus un viņi faktiski nevēlējās šo banku, tā teikt, piebeigt ar šo dokumentu, bet tirgus reakcija to izdarīja šakatā. Tas ir tas, ko es pateicu. Vai Fincen bija taisnība vai ne? Lūk, atkal. Kā jau teicu, daudzi no šie dokumentā minētajiem faktiem bija tādi, pret kuriem mums bija tieši tāda pat attieksme kā Fincen. Mums jāsaka, šeit nebūtu nekādu strīdu ar Fincen par, šo, par to. Un tāpēc centāmies, kā jau teicu, šīs kļūmes bankā labot. Un banka bija piekritusi nodrošināt atbilstību un rīkoties. Un vēl viena lieta. Mums jāsaprot, ka pastāv diezgan lielas atšķirības starp juridiskajām sistēmām ASV un Eiropā, un tīpaši konkrētāk Latvijā. Finsen apgalvo, ka banka bija pārkāpusi Korejas sankciju režīmu. Mēs Latvijā Es um, nedomāju, ka arī citas, e, ir daudz citas Eirozonas valsts, kas šādos apstākļos būtu apgalvojis, un arī mēs neapgalvojam, ka tā ir taisnība, jo mūsu juridiskā sistēma neļāva izdarīt šādus secinājumus pie konkrētiem apstākļiem. Mūsuprāt, banka nebija veik, īsteno, veiku šādu pārkāpumu drīzāk, kā jau teicu, mēs varējām konstatēt, ka tā ir bijis kaut kāda netieša iesaistīšanās. Un tāpēc sistēma ASV darbojas nu, maģiem vārdiem runājot nedaudz citādāk nekā Eiropā. Mēs lēmumus pieņemam. Atbilstīgi mūsu nacionālajiem tiesību aktiem. Tas viss no manas puses. Paldies! Paldies! Skiklunas kundze tālāk. Atbildēšu uz jautājumu par ECB un Eiropas Banku iestādi jeb EBA. Ar ECB mums ir bijuši pastāvīgi kontakti visa pagājušā gada laikā par šo konkrēto lietu. Ir bijusi, bijušas virkne viedokļu apmaiņu, tikšanās, um, telefoniska sazināšanās, diskusijas par šo lietu. Un šīs, um, šī saziņa turpinās. Kas attiec uz EBA, kā jūs labi zināt, EBA uzsāka prelimināru izmeklēšanu, jeb ja provizorisku izmeklēšanu. Arī ar viņiem mums ir bijušas diskusijas. Pilnībā sadarbojāmies ar EBA. Kā saprotu, tad process joprojām turpinās. Un var jums apliecināt, ka ņemsim pretim jebkāda veida rekomendācijas, ko, ar ko EBA varētu nākt klajā šīs izmeklēšanas rezultātā. Paldies, Farūģi kungs tālāk. Liels paldies! Kas attiec uz jautājumiem, ko uzdeva Gomešas kundze? Pavisam īsi. Lūdzu, nosūtiet jā savus um, jautājumus un pra prasības. Es centīsimies nosūtīt atbilstīgo informāciju, bet man jāuzsver, ka ar to vien, ka esam piekrituši ierasties šeit, mēs esam šķiet vienīgais FIU, kas šo uzaicinājumu pieņēmis no dalību valstīm. Un ņemot vērā mūsu šīs konfidenciālitātes saistības, mēs nevaram pārāk konkrēti runāt par šīm lietām. Un tas tāpēc, ka mēs tādā veidā pasliktinātu kopējo izmeklēšanas procesu un varētu traucēt tās veica, šī procesa veicējiem, bet eh, iespēja robežos atbildēsim. Tālāk, kas attiecas uz eh, ziņojumu nodošanu Maltas policijai, mēs iesniedzam virkni ziņojumus jau ļoti agrīni Maltas policijai. Maltas policijai tie bija jāizvērtē, jāveic tālāk izmeklēšana un viņiem bija šie izmeklēšanas dati tālāk jāpadara par pierādījumiem, jo ar šāda veida datiem, nu, vienkārši rīcība vien nav iespējama. Tātad viņiem tie bija jāpadara par pierādījumiem, un tam ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks. Tas arī bija, tā arī bija viena no lietām, ko minēja savā sākotnējā paziņojumā. Nu, un pēc tam policija attiecīgi arī rīkosies. Nu, tāda ir mana atbilde, un vairāk jāsaka neko citu. Šeit kā komentāri izteikt nevar. Paldies. Lies paldies Faruģis kungam. Jā. Vēl bija viens jautājums. Saistīts ar trilogiem. Paldies priekšādātē, paldies, ka devāt man vēlreiz vārdu. Es gribēju īsi reaģēt uz Kariņa kunga komentāru attiecībā uz Maltas prezidentūras darba rezultātiem trilogos attiecībā uz AML dokumentiem un failu. Domāju, ka Maltas prezidentūra ļoti veiksmīgi šai jomā darbojās izvirzot priekšlikumus un virzoties priekšā, piemēram, ar um, šo galas labumu saņēmēju publiskošanu, tāpat arī saņēmām um, tālākus atzinumus no juridiskā dienesta nevirzīties uz priekšu ar šādiem soļ, um, soļiem attiecībā uh, uz trastiem. Tāpat laikā gribu atgādināt, ka Maltas prezidentūra tehniskā līmenī ļoti lielā mērā virzījās uz priekšu un pat finalizēja darbu pie 60% no dokumenta. Tur bija dažādi veidi uz, uzlabojumi, piemēram, FIU sadarbību un tā tālāk atbildīgi mēri jurisdikcijas sarezdībai, tāpat arī pie noteikumiem attiecībās padziļināt sadarbības starp uzraudzības iestādēm. Un nu, tāpēc domāju, ka tas ir tāds ne, netaisnīgs komentārs attiecībā uz Maltas prezidentūru, sakot, ka tā nepanāca pilnīgi neko šo trialogu laikās, um, kamēr bija pie prezidentūras grožiem. Vai Noma kungs vēlas arī ko teikt? Ja ne, tad labi, liels paldies visiem paneļu runātājiem, paldies, ka ieradāties pie mums. Un kā jau tika teikts, iespējams, ka mēs nāksim klajā ar papildus jautājumiem, ko nosūtīsim jums arī rakstiski. Uh, Vēlos tikai vēlreiz atkārtot, ka Latvijas finanšu izmeklēšanas vienība pieņēma šo uzaicinājumu, bet viņiem vienlaikus bija sanāksme ar Money World šodien, un tāpēc viņi nevarēja ierasties šeit. Uh, paldies, tagad piecu minūšu pauze, un pēc tam uzsāksim otro paneli.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 gribam sākt darbu pie otrā paneļa. Un tāpēc tie, kas vēlas atstāt telpu, lūdzu, dariet to, dariet to klusiņām. Un sāksim otro paneli. Taksa trīs komitejas uzklausīšanā. Uh, Mācība, kas Eiropas Savienībai jāgūst par to, kā spēcināt pārbaudas un kontroli attiecībā uz naudas atmazgāšanu, lai samazinātu riskus. Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar otrā paneļa runātājiem. Pirmais no tiem ir Piers Hābens. Viņš ir Banku tirgu novatorismu un patērētāju nodaļas direktors Eiropas Banku iestādē, jeb EBA. Tālāk šeit ir arī Mauro Grande, viņš ir vienotā noregulējuma valdes pārstāvis. Šeit ieradies arī Roberto Ugena, kas savu, savukārt ir juridisko dienestu, uzraud, uzraudzības valdes juridisko dienestu, dienesta ģenerāldirektors, direktora vietnieks no ECB. Diskusijas sāksies tūlīt pēc ievadvārdiem, ko izteiks visi trīs runātāji. Katram, runā, katram runātājam piešķiram septiņas minūtes ievadvārdiem. Pirmām kārtām došu vārdu Pieram Hābenam. Lūdzu, jums vārds. Ah, technology. Thank, thank you very much indeed for inviting me here to this uh, uh, important hearing. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo ļoti svarīgu uzklausīšanu. Uh, Un tagad ir tieši pareizais brīdis, kad runāt par šiem jautājumiem. Vēlos pastāstīt par to, ko Eiropas Banka iestāde EBA dara saistībā ar šiem jautājumiem un varbūt arī kādu secinājumu attiecībā uz nākotni. Domāju, ka esat pazīstami ar to, kāda loma ir EBA aģentūrai, un viena no lomām ir palīdzēt efektīvi īstenot eh, naudas atmazgāšanas eh, apkarošanas direktīvas, jeb AML direktīvas darbību. Uzraudzības aģentūrām, eh, tā skaitā EBA, ir daudz pilnvaru. Dažas ir ļoti specifiskas, piemēram, rīkoties ārkārtas situācijās, bet mums ir arī pilnvaras veidot ietvaru, balstoties uz direktīvām, izdodot atzinumus, vadlīnijas, standartus Un, protams, mēs varam veicināt īstenošanu, organizējot apmācību, profesionālu izvērtēšanu un eh, labākās prakses izplatīšanu. Lai veicinātu atbilstību mūsu standartiem un vadlīnijām, mūsu rokās ir instruments saistībā ar ES tiesību aktu pārkāpumu, uh, Tur mēs vairāk skatāmies to, vai tiešām ir notikusi likuma pārkāpšana. Un ja tā tas tiek konstatēts, tad mēs izsakam rekomendācijas attiecībā uz to, kas ir darāms. Bet tas, ko mēs nevaram darīt, ir labot vāju uzraudzības praksi, kas balstīts uz minimālu harmonizāciju. Līdz ar to mē, mūsu rīcībā nav instrumenti, kas labotu trūkumus uzraudzībā. Mēs neesam uzraugu uzraugi. AML 4. un 5. direktīvas kontekstā mēs daudz ko esam eh, darījuši. Tas, protams, skar daudz dažādas nozares un teritorijas un ir daudz plašāk eh, par tikai un vienīgi finanšu jomu. Pēdējos 18 mēnešos darbs ir bijis ļoti intensīvs. Vēlos pievērst jūsu uzmanību dažām lietām. Mēs sagatavojam vadlīnijas par riska faktoriem. Tas varbūt izklausās garlaicīgi, bet ir ļoti svarīgi. 74 lapas puses ar detaļām, kuras finanšu iestādēm būtu jāņem vērā, veicot izvērtēšanu par naudas atmazgāšanas riskiem. Tas arī ir paredzēts eh, uzraudzības iestādēm, lai tās eh, izvērtētu finanšu iestāžu darbību šajā jomā. Tam vajadzētu palīdzēt visiem uzraugiem atrast eh, kopēju uh, šo kopsaucēju uzraudzībā. 17 lapspušu riska vadlīnijas, kas e, paredzētas, lai uzraudzības iestādēm, jau kompetentajām iestādēm e, būtu vienota izpratne, kā uzraudzīt riskus finanšu iestādēs. Protams, ka uz risku balstīta e, pieeja ir eh, vērsta uz to, ka netiek pārbaudīts pilnīgi viss, bet eh, tās jomas, kur ir augstākais risks. Līdz ar to risku faktori un uz riska balstītās vadlīnijas tiek publicētas šogad, un tās ir ļoti svarīgas, lai veicinātu vienotu izpratni par efektīvu pieeju cīņā ar naudas atmazgāšanu. Tas ir solis pareizajā virzienā. Vēl viena joma, kur man kolēģis sāka strādāt jau no 2016. gadā, ir sadarbības ar uzraudzības iestādēm. Uh, AML 5. direktīva e, piešķir lielāku skaidrību šajā jomā, un mēs palīdzēsim draugiem SSM e, mehānismā e, sagatavot vadlīnijas, lai uzlabotu informācijas apriti vienotajā tirgū. Tās būs vadlīnijas, kas balstās uz direktīvu. Tas atkal ir solis pareizajā virzienā. Tas nenozīmē, ka mēs varam piespiest kādu apmainīties ar informāciju. Tas gan mums ir jāapzinas. Uh, Tā kā esam spēruši svarīgus soļus uz priekšu, esam izveidojuši ietvaru, mani kolēģi un es centīsimies palīdzēt kompetentajām iestādēm ar informāciju. Es jau pieminēju apmācības. Mēs jau 400 cilvēkus esam apmācījuši trijās uh, apmācības sesijās tieši attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanas režīmu, un esam plānojuši vēl ceturto apmācību pasākumu. Mums uh, ir šis instruments, kuras jau pieminēju, saistībā ar ES tiesību aktu pārkāpumiem. Paldies Eiropas parlamenta deputātiem par to, ka šāds instruments ir mūsu rokās. Šobrīd mēs veicam sākotnēju datu ievākšanu par diviem iespējamiem pārkāpumu gadījumiem Maltā un Latvijā. Tikko mēs varēsim ko konkrētu jums darīt zinām, mēs to arī darīsim un skaidrosim, ko esam konstatējuši. Mēs jau bijām Maltā e, šī gada sākumā un ļoti intensīvi tur strādājām. Mēs strādājam arī pie stratēģijas, kas iet tālāk nekā tikai profesionāla izvērtēšana par noteikušo dažādās dalību valstīs. Tam nav skaidra tiesiskā pamata, tas vairāk ir balstīts uz sadarbības ar kompetentajām iestādēm, um, un sniegt uh, atgriezenisko saiti attiecībā uz to, cik uh, efektīva ir darbība uzraugot naudas atmazgāšanu un e, terorismu finansēšanu. Un mēs, protams, priecājamies par sadarbību ar Eiropas parlamentu. Tātad, ņemot to vērā, mēs virzamies pareizajā virzienā, bet esam pietuvojušies EBA aģentūras šīm robežām, pilnvaru robežām. Mēs joprojām saskaramies ar ierobežotu resursu jautājumu, Mēs, protams, strādājam cik varam, sadarbojamies ar kompetentajām iestādēm nacionālā līmenī, bet eh, esam tuvu mūsu pilnvaru un resursu limitiem. Trīs lietas, par kurām vajadzētu domāt pašreizējā ietvarā. Šorīt daudz kas tika runāts par eh, vienotu AML uzraugu, kas kā ideja izklausās pievilcīgi Bet pašreizējā tiesiskajā ietverā ir lietas, kuras varētu darīt, lai AML un CTF režīms tiktu sekmīgāk īstenots. Pirmkārt, minimālā harmonizācija, kas saglabā nacionālās atšķirības. Mēs labi apzināmies, ka notiek konverģence, un tas, ka pastāv šādas atšķirības, tomēr traucē vienot uzraudzību šajā jomā. Otrakārt, noteikumi par autorizācija ir lielā mērā atkarīga no nacionālās interpretācijas. Rakstiskajos komentāros mēs sniedzām piemērtam. Dažās jurisdikcijās ir bažas, ka viņi nevarēs rīkoties pret konkrētu personu, un ir nepieciešams skaidri pierādījumi finanšu pārkāpumiem. Tur mums vajadzētu vairāk kaut ko darīt. Un visbeidzot, Ir nepieciešams arī veikt neatkarīgs pārbaudas eh, Eiropā par to, kā tiek veikta uzraudzība. Mēs varam to darīt eh, AML jomā, ja mums būs eh, pilnvars to darīt un resursi. Protams, šī ideja ar vienotu uzraugu AML jomā, tas būtu ļoti svarīgi un efektīvi. Uh, Eh, bet tam vajag eh, atbilstošu juridisku ietvaru. Ja tu ieliksi vienkārši pareiz, eh, pašreizējā ietvarā, tad tas nebūs tik efektīvi. Ir nepieciešama efektīva sadarbība. Un šādam uzraugam, vienotam uzraugam arī vajadzētu resursus. Paldies, Mauro Grande no vienotā noregulējuma valdes SRB. Paldies, ka uzaicināt SRB uz šo paneļu diskusiju. Pirmkārt vēlos uzsvērt perspektīvu, eh, caur kuru mēs skatāmies uz naudas atmazgāšanas jau, apkarošanas jautājumu. Kā jūs zinat, mūsu galvenā loma ir nodrošināt, eh, lai visos noregulējuma procesos um, tiktu sasniegti visi mērķi, kas atsp ir eh, atspoguļoti ES e likumdošanā. Lai konstatētu naudas atmazgāšanu, nu jāsaka, tās īsti nav noregulējuma iestādes mērķis. Noregulējuma iestādēji ir jābūt uzmanīgai un jāapzinas visa ietekme, ko naudas atmazgāšana var atstāt uz uh, noregulējumu procesu finanšu iestādēm. Jāsaka, ka mēs no ABLV gadījuma daudz ko esam mācījušies. Tas tika apspriests iepriekšējā paneļdiskusijā. diskusijā Mēs arī konstatējām vienu lietu, ka ir nepieciešams harmonizēt nacionālos maksātnespējas režīmus. Tas ir vairāk vienotā tirgus jautājums, bet tas ir ļoti svarīgs, jo mēs sapratām, ka nav saiknes starp failing or likely to fail paziņojumu un pasākumiem, kas ir veicami nacionālā līmenī, respektīvi nenotiek nacionāli uh, automātiski pārņēmis šis lēmums par eh, to, ka banka mm, visdrīzāk pārtrauks savu darbību, šos failing vai likely to fail, un uzreiz maksāt nespējas procesu. Ir naivi domāt, ka pieņemot šādu lēmumu Eiropas līmenī, un tas automātiski nozīmē tālāk rīcību nacionāla līmenī. Nē, tas viss ir jāskat tieši nacionāla līmenī. Bet tas varbūt nav tieši saistīts ar naudas atmazgāšanu, bet tāds vispārējīgs uh, eh, atzinums mēs mācījāmies no pieredzes. Un tad, kad situācija, eh, sas, eh, kad banka saskaras ar reputācijas riskiem, kas šajā gadījumā bija saistīts ar naudas atmazgāšanu, un saskaras ar eh, likviditātes problēmām kā rezultātu no tirgus reakcijas, tad skaidrs, ka bankas situācija strauji pasliktinās, un tas nu, ievērojami samazina laiku, kas noregulējuma iestādēm ir viņu rīcībā, lai pieņemtu lēmumu. Tas mums ir pats svarīgākais. Saprast, kā mēs efektīvā veidā varam tikt galā ar šādu situāciju, ja banka ļoti strauji virzās uz darbības pārtraukšanu. Es atsaucos uz ABLV gadījumu, kur bija tikai desmit dienas starp brīdi, kad mēs uzzinājām šo in informāciju par potenciāliem naudas atmazgāšanas riskiem un paziņojumu par uh, to, ka banka visdrīzāk uh, pārtrauks savu darbību. Uh, Līdz ar to mums ir ļoti īsā laikā jāpieņem noregulējuma lēmums. Ko varat darīt šajā jomā nākotnē? Šeit es varētu uzsvērt divus elementus. Pirmkārt, informācijas apmaiņa. Tas, kas mums ir pats svarīgākais, ka noregulējuma iestādei ir saņemt informāciju par apsūdzībām uh, Eh, naudas atmazgāšanā pēc iespējas ātrāk, lai mēs varētu sagatavoties, cik vien tas ir iespējams. Protams, ka šeit jautājums diezgan sarežģīts, ņemot vērā, kā par šo jautājumu atbildīgā iestāde nacionāla līmenī, savukārt mēs strādājam ar ECB un saņemam informāciju no viņiem, tā kā jebkas, kas mums palīdz, eh, lai veicinātu šo informācijas apmaiņu, ir ļoti, ļoti svarīgs un nepieciešams. Cerams, ka piektā naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvas pārskatīšana uzlabos informācijas apmaiņas ar attiecīgajām iestādēm, gan no normatīvā viedokļa, bet, pr, pr, viedokļa, bet protams, e, tad, kad tas būs spēkā jau stājies, jautājums paliks par īstenošanu. Tā ir jābūt efektīvai. Tā ir pirmā lieta. Otra. Pirmā manas pieminētā lieta ir vairāk saistīta ar brīdi, kad parādās problēma. Mums, kā noregulējuma iestādē, galvenais uzdevums ir sagatavoties noregulējumam. Līdz ar to plānojot šo darbību, ir ļoti svarīgi stiprināt dialogu ar uzraugu, respektīvi ECB šai gadījumā par biznesa modeļiem. Mēs zinām, ka ir atsevišķi biznesa modeļi, kas varbūt ir vairāk pakļauti reputācijas riskam eh, arī saistībā naudas atmazgāšanu. Uh, mums pašiem, kā noregulējuma iestādē, nav iespēja ietekmēt biznesa modeli, bet mums ir jāapzinās, kāds tas ir. Mums kā uzraugiem ir nepieciešams varbūt intensīvāk skatīties uz atsevišķiem biznesa modeļiem saistībā ar reputācijas risku, jo ja mēs eh, konstatējam, ka pastāv reputācijas risks, mēs varam eksante labāk sagatavoties, un ja šis risks materializējas, tad mēs eh, apzināmies, ka mums būs ļoti īsts, ļoti īsts eh, termiņš, kurā sagatavoties Tas būtu tas galvenais. Tas, manuprāt, ir tas, kas vairāk saistīts ar operatīvajiem aspektiem un eh, arī normatīvajiem elementiem. Bet plašāk runājot par eh, regulējušo ietvaru, mēs varbūt neesam tieši atbildīgi par šo aspektu, bet mēs visnotaļ atbalstam Pirsa sacīto par to, kā varētu attīstīties eh, noregulējuma ietvars virzībā uz lielāku harmonizāciju Eh, AML režīmam, bet vienlaicīgi arī jādomā par to, ka ir jānodrošina konsekventa īstenošana Eiropas Savienības tiesību normām šajā jomā. Un ideja par Eiropas līmeņa iestādi šajā jomā mums liekas atbalstāma. Noslēgumā, ja jūs jautājat mums, kāds varētu būt ieguldījums noregulējuma iestādēji, uh, apkarojot naudas atmazgāšanu. Jāsaka, ka mums ir jābūt labāk gataviem gadījumiem, kad naudas atmazgāšanas riski uh, ir saistīti ar reputācijas risku. Un kur uh, tas automātiski nozīmē, ka bankas noregulēšana būs daudz sarežģītāka, tad, kad pienāks šis brīdis. Savukārt, runājot par to, kā mazināt šo risku, ka reputācijas ri, risks varētu materializēties, nu, tur e, vairāk ir tāda prudenciāla pieeja nepieciešama. Priekšsarētājs paldies par šīm ievada, uh, ievada uzrunām, ko izteica runātāji. Mēs sāksim. Nē, es atvainojos, saka priekšsarētājs. Trešais runātājs vēl ir Roberto Ugēna no Eiropas centrālās bankas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāti. Man eh, pirms eh, sāk runāt par eh, naudas atmazgāšanas apkarošanu no ECP puses, es vēlētos pieskarties arī mūsu nodaļas darbam, un es ceru, ka varēšu atbildēt šajā uzklausīšanā uz jūsu uzdotajiem jautājumiem un atbildēt arī uz to, kā turpināt cīņu pret naudas atmazgāšanu. Tie, kuri piedalījās vai sekoja kā citādi līdz uzklausīšanā ECB uzraudzības valdes eh, konferencē pirms viena mēneša, jau būs iepazinušies ar šo situāciju bet uh, likumdevējs ir izvēlējies neīstenot ECB ietvaros likumdošana neparedzēto rīcību. Eiropas Savienības uh, darbības līguma 117. pantā runa iet par uzraudzības mehānismiem, bet tajā ir atrunāti ierobežojumi, kā ierobežojumi uzraudzības ziņā no ECB puses, tā arī kādus finanšu uzņēmumus ECB drīkst uzraudzīt. Līdz ar to AML likumdošana šobrīd nav kompetenta ECB attiecībā bet ECB sadarbojas ar dalību valstu atbildīgajām iestādēm AML. Runiet par atbildības sadalījumu. Un eh, AML iestādes sadarbībā ar, ECE, eh, ar ECB dalību valstu iestādēm ir jāinformē Eiropas centrālā banka par to paveikto. Praktiski kā tas darbojās. ECB igadējā AML pārskatā ECB ņem vērā e, juridiskos riskus, kāda varētu būt ietekme uz e, tiesvedību, kā arī ņem vērā citus riskus, ko ir sniegusi AML uzraudzība. AML iestādes e, dalību valstīs nedod šo informāciju, tomēr apzinās, ka ECB rīcība ir pietiekami ierobežota. SSMC ECB ir atbildīgā iestāde un tomēr tas, ka AML atbildība gulstas uz dalību valstu pleciem, arī nozīmē to, ka tieši dalību valsts iestādes kontrolē šo darbību. Ja AML iestādes uzskata, kad ir pārkāpti noteikumi, tad um, dalībvalsts līmenī AML iestāžu veiktiem novērojumi tiek darīt zinām ECB. Es vēlētos uzsvērt, ka AML risku novērtēšanā ECB saņem šos ziņojumus, bet um, lielā mērā daudz kas ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā informācija no AML dalību valstu iestādēm nonāk ECB rīcībā. Un eh, informācijas apmaiņa AML sakarā cīņa pret eh, naudas atmazgāšanu un eh, varbūt Eiropas līmeņa iestādes izveidošana arī varētu tikt izskatīta. Dalību valstu atbildīgās iestādes jau ir izveidojuši savu veidu informācijas apmaiņas fórumu, bet um, mēs piedalāmies, ECB piedalās kā novērotājs un eh, mani kolēģi pirms manis jau par to runāja. Es vēlētos pateikt, ka ECB kā prudenciālais uzraudzītājs Eirozonas SSM. Protams, mums ir nepieciešama AML informācija, bet tā kā kompetences šajā jomā mums nav atrunātas, tad mēs ikdienas darbā balstāmies uz dalību valstu AML atbildīgo iestādi. Paldies, Ugenis kungam, saka priekšsēdētājs, un tagad um, došu vārdu deputātiem rautāju, jautājumu uzdošanai ikvienam deputātam minūti jautājumam un 4 minūtes ekspertiem atbildēm. Tātad kopā jautājums atbilda 5 minūtes. Mums vairs nav palicis ne sekundes lieka laika, tāpēc es vēlētos īpaši griezties pie mūsu ekspertiem. Laiku pa laikam uzmetiet acis pulkstenim, un ja kopīgais jautājumu un atbildes laiks tuvojas piektajam, uh, piek, sastajā minūtē pārsniedz 5 minūtes un divas zvaigznītes sāk mirgot, tad lūdzu beidziet runāt. Jepa Kufuts pirmais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un eh, paldies otrā paneļa ekspertiem. Jā, protams, arī raugoties jūsu rakstiski sniegtajās atbildēs, sadarbības daudzveidība ir pietiekami izplatīta, un arī sadarbības starp dalību valstīm un Eiropas Savienības atbildīgiem iestādēm ir izaicinājums. Patiesībā šķiet, ka sadarbības starp eh, dalību valstu iestādēm un Amerikas Savienoto valstu atbildīgajām iestādēm ir bezmaz vieglāka nekā ar Eiropas. Tāpēc eh, mans jautājums. Kā mēs varam harmonizēt, stiprināt ES uzraudzību? Uh, lai AML uzraudzība būtu spēcīgāka, adekvātāka. Es eh, uzklausīju arī SSM pārstāvi teikto, un tiešām nav pieļaujami, ka sistēma, kāda šobrīd ir izveidojusies Eiropā, ka centrālai iestādei nav kompetents naudas atmazgāšanas apkarošanā. Zinot, ka ir vairākās dalību valstīs uzraugu, AML uzraudzīgajām iestādēm problēmas ar savu funkciju īstenošanu, kāpēc nekas nenotiek? Tātad Hābenkungam jautājums. Varbūt jūs eh, varētu mums konkrēti nosaukt tās dalību valsts, kurās ir problēmas ar AML īstenošanu. Mr. Hābenes. Hābena kungs. Tātad sagatavos sarakstu par dalību valstīm, bet tagad eh, došu vārdu Hābena kungam atbildēji. In the current framework, um, uh, as I tried to set out. And... Patreizējā regulējuma ietvaros eh, runājot par informācijas apmaiņas stiprināšanu. Uh, AML 5. direktīva, tātad, e, protams, mainās paradigma, tas ir būtisks solis uz priekšu, un EMU tam palīdzēs. Un es atkal, at, es atkal atkārtojos, mēs e, esam sagatavojuši pašiniciatīvas vadlīnijas informācijas apmaiņas uzlabošanās starp atbildīgajām iestādēm. Un šīs vadlīnijas, ja tās tiks īstenots, un mums tiešām ir iespēja pārbaudīt, vai tas notiek. Un, ja tas notiks, tad es tiešām paredzu, ka uzlabosies sadarbība. Šis gads rādīs, ko mēs panāksim, vai vadlīnijas tiks īsti īstenots un kā atbildīgās varas iestādes varbūt apzināsies vēl nelielus šķēršus šajā sadarbībā. Savos rakstiskajās atbildēs par Panamas dokumentiem mēs jau pieminējām, ka mēs jautājam atbildīgajām iestādēm, ko tās dara, un puse apmēram no aptaujātajiem uzraugiem, te, uzraudzītā, uzraugojošiem iestādēm teica, ka to sadarbība ar citām dalību valsts iestādēm pieaug. Tā tad um, es varu prasīt tikai mūsu valdību, mūsu valdei, un kad es um, viņiem jautāju šos jautājumus, tad um, viņas sniegtās atbildes arī ir mana saraksta pamatā. Jepe, jā. Jepe. Jā, pavisam īsi. Jūs eh, pieminējāt, kā MLD piektā direktīva, tajā parādās jauni momenti, un eh, kas ir tieši domāti sadarbības stiprināšanai, un tomēr joprojām tas ir dalību valstu atbildīgo iestāžu rokās, kāda būs šī sadarbība. Es neuzskatu, ka ar to pietiek. Es neticu, ka tas ir pietiekami, lai AML uzraudzība būtu adekvāta. Tātad SSM vai nevajadzētu tomēr izveidot centralizētu AML uzraudzību un kāda e, loma tad būtu SSM, ja šāda iestāde tiktu izveidota? Uhenas kungs, es varbūt vēlētos e, pieminēt arī ķēru teikto. Mums tomēr nevajadzētu pārāk zem novērtēt AML direktīvas izpildes e, dokumentus. Vispirms Tas tomēr ir informācijas maiņas pamats. Bet agrāk mums nebija šajā direktīvā atrunātais juridiskais pamats, un tad varbūt tiešām bija novērojama zināma vilcināšanās informācijas apmaiņas plūsmā. Un Piers arī to pieminēja, tā tad ar šo emo izmantošanu. AML atbildīgās iestādes, tad eh, būs obligātā kārtā spiestas apmainīties ar informāciju ar mums par pašiniciatīvu. Tātad šīm iestādēm būs atrunāta prasība informācijas sniegt mums. Ko darīt nākotnē? Es jau savos ievadvārdos teicu par SSM lomas palielināšanu. Vēlētos pieminēt, ka ir ierobežojumi, kas ir atrunāti 127. Eiropas darbības līgumā. Piemēram, mums ir iespēja arī rīkoties apdrošināšanas kompāniju ziņā. Un ja mēs runājam par centralizētāku finanšu uzraudzību naudas atmazgāšanas apkarošanā, tad tas eh, tomēr nav atrunāts līgumos, kā tas ir apdrošināšanas gadījumā. Līgumā tiek atrunāti konkrēti gadījumi. Tā tad ierobežojumi mūsu darbībai jautājums par to, vai mēs varētu darīt vairāk kā institūcija. Jūs jau dzirdējāt eh, noregulēju mm, uzraudzības valdes pārstāvu teikto. Un eh, patrie, patiesībā ECB vēl nav pieņēmusi konkrētu lēmumu, tāpēc par to izteikties nevarēju. Thank you very much, uh, EP. Paldi, paldies, EPP, Darīšu Rozati. Yes, thank you. Paldies priekšādātā. Arī es gribu teikt paldies trījiem viesiem. Paldies, ka esat pie mums šorīt. Pirmā paneņa laikā šorīt tika apspriest trīs banku gadījumi. ES dalībvalstīs, trijās dalībvalstīs, kur konstatēti ES tiesību aktu un AML tiesību aktu pārkāpumi. Bet divos no šiem trim gadījumiem, un te es domāju, nu, atgādināšu, ka šīs trauksmes zvans parādījās no ASV puses, no viņa finanšu ministrijas. Un es nezinu, vai nacionālās atbildīgās varas iestādes būtu līdzīgi trauksmes zvanu mm, tā izziņojušas, varbūt ar kavēšanos. Un tātad mans jautājums ir tāds, kāpēc tā? Kāpēc šāda dīvaina situācija, ka tieši ASV puse ir tā, kas piedāvā informāciju, lūk, nu, izrādās finanšu izmeklēšanas vienībām šeit, es, nu, vismaz dažos gadījumos. Kāpēc tā? Vai tas tāpēc, ka ASV tiesība akti vienkārši ir efektīvāki, jeb finanšu uzraudzība un finanšu izmeklēšanas vienības šais attiecīgajās valstīs nav pietiekami efektīvas, jeb pārāk, nezinu, pielaidīgas? vai nu, nedarbojas atbilstīgi standartiem. Nu, lūk, tas pirmais jautājums. Otrs jautājums Arī šī rīta diskusijās viens no mūsu Maltas viesiem teica, ka faktiski viņš teica, ka viņš ir pilnībā nevainīgs, mazgā rokas nevainībā Pilātas bankas gadījumā. Viņš teica, ka nē, nekāda atbildība šeit nacionālām varas iestādēm arī nav nemaz jāuzņemas. Tas bija tikai tāpēc, ka trūka sadarbības ES līmenī, un tas ir savādi. Jo, ja mēs gal galā zinām, ka nav ES mēroga sistēmas, kas ļautu uzraudzīt naudas atmazgāšanas um, darbības, tad tādā gadījumā tas jādara nacionālajām varas iestādām. Tas ir viņa atbildībā un tas ir viņa kompetencē. Un tāpēc atkal man jautājums ir šāds. Vai jūs piekrītam šim viedoklim, respektīvi, ka nepieciešams pastiprināt sadarbību un tajā gadījumā, kad šādas sadarbības, kad šāda sadarbība pastāv, tad tādas lietas kā Pilātus bankas gadījums uh, nebūtu aktualizējies un parādījies? Tas ir jautājums Habena kungam un varbūt arī Ugans kungam, lūdzu. Paldies Habena kungam pirmajam vārds, lūdzu. Paldies par šiem nozīmīgiem jautājumiem. Ja runājam par šiem ASV iestāžu pieminētajiem gadījumiem, es domāju, ka, nu jā, jautājumi par šīm lietām jau tika uzdot arī Eiropā, bet domāju, ka Te ir divi jautājumi vienā faktiski slēpjas. Pirmais ir, vai varētu labāk izmantot šos izmeklēšanas datus no tram kārtām, vai to lielā mērā varētu spēcīgāk teikt ES līmenī. No nu, EBAS kompetencijas mandātā nav sekot līdzi atbilstīgi konkrētām iestādēm. Mums nav ne tādu resursu, ne tādas juridiskās pilnvers, un tāpēc tas paliek, nu, atvērts jautājums joprojām. Uh, un vai vairāk varam lielākā mērā izmantot tātad arī šo e, informāt, šos informācijas, izmeklēšanas informāciju, vai vairāk varētu darīt ES līmeni arī šeit, šajā gadījumā nevar uz to īsti atbildēt. Pilātes bankas gadījumā šķiet ir ticis e, tapis skaidrs, ka atbildība pārsvarā bija nacionālajā līmenī, nacionālo AML iestāžu ziņā, tāda vismaz mana izpratne, protams, ka mums ir problēmas ar sadarbību nenoliedzam, un tāpēc arī mēs veicam to darbu, ko darām šobrīd, lai uzlabotu sadarbību, un turklāt atzīmēju arī iepriekšējo šajos jautājumus, liek tos aiz austas, varbūt laika gaitā mainīs darbu lauku, bet. Eh, protams, ka problēmas pastāvēs vienmēr, jo kamēr nav pilnīga harmonizācija un vien, vienoda teritorialitāte, es domāju, ka vienmēr būs šāda veida izaicinājumi ar sistemātisku AML piemērošanu visā Eiropas Savienībā. Paldies! Tālāk, Kugēnas kungs. Jā, var izteikties pavisam īsi, tikai tāds papildinājums. Domāju, sadarbības ziņā sastopamies ar zināmām problēmām. Nāk no valsts, kur pirms SSM bija vienotā uzraudzības mehānismu izma, izma, izveidošanas kompetence par AML nebija viss prudenciālā uzrauga rokās, ja piesardzības uzrauga rokās, un tādējādi sadarbība pasliktinājās, un domāju, ka tagad pēc SSM izveidas ņemot vairāk SSM, ir prudenciālais uzraugs, jeb uzraudzības iestāde ES, sadarbība ir labāka, un mums ir vajadzīga informācija, kas nāk no AML e, iestādēm, tā ir aktuāla mūsu darbā, tad, kad runājam par risku identificēšanu, tas, e, to risku identificēšanu, ko sastopas bankas. Konkrētajā divu valstu gadījumā, kas tika minētas no rīta, sadarbība ar mums, kā uzraudzību, kā prudenciālo uzraugu, šai gadījumā nostrādāja sistēmas ietvaros. SSM sistēmas ietvaros. Tas, ka vēlā, vēlu tika identificēti šie AML problēma jautājumi un ASV iestādes par to zināja pirmās, nu tas ir kaut kas cits, tas nerunājam par sadarbību, tas ir jautājums. Uh, par to, kā ir sadalīts nacionālā līmenī pienākumu sloks. Bet runājot par SSM mehānismu, te var teikt, ka abos gadījumos sadarbība bija atbilstīga un tā nostrādāja. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Ramons Horhe. Runāšu spāņu valodā, tāpēc lūdzu uzlieciet austiņas. Paldies! Vēlos uzdot trīs jautājumus, saka Hauragie kungs. Pirmām kārtām angļu valodu pieejam otrā kanālā. Tad, lūk, man tapa skaidrs, ka mums jānodrošina pārmaiņas un grozījumi tiesību aktos. Tā, lai naudas atmazgāšanas apkarošanas uzraudzībai būtu prioritatīvāka loma. Mans jautājums attiecīgi ir šāds. Lielbritānija bija šīs problēmas milzīga daļa. Attiecībā tieši uz banku uzraudzību, un tas, protams, ietekmē visu es, un es te nerunāju tikai par eirozonu. Tātad to visu ņemot vērā, vai jūsuprāt Brexit piedāvātu šai ziņā kādu pozitīvu iespēju? Atrisināt šo uzraudzības situāciju visā Eiropas Savienības teritorijā, un tādējādi piedāvājot saskaņotību, vienotajam tirgum attiecībā uz naudas atmazgāšanas apkarošanu. Varbūt mēs varam tiešām šo iespēju izmantot tādā pozitīvā veidā, un turpmākā gada laikā banku uzraudzība iespējams attiecībā uz 27 dalību valstīm varētu tāpēc būtiski uzlaboties. Otrs jautājums un tas saistīts ar mm, tiesas prāvām un naudas atmazgāšanu. Ko dara um, ECB un vienotais uzraudzības mehānismus un Eiropas banku iestāde attiecībā uz tām bankām, kurām, piemēram, ir filiālis vai meitas uzņēmumi tādās jurisdikcijās, ko Eiropas Savienība ir iekļāvusi melnajos sarakstos, ja pelēkajos sarakstos, jo Eiropā, protams, ir šādi saraksti, vai, vai ne tā, nu tātad saraksti ar nodokļu paradīzēm un tam līdzīgi. Un ja šīs jurisdikcijas nesadarbojas ar ES, bet tādā gadījumā ir kaut kāda veida uzraudzības pasākumi, kas varētu tikt īstenot attiecībā uz šādām bankām, kas darbojas ES teritorijā. Un vēl viens jautājums priekšādātāja pēdējais. Cīņā pret naudas atmazgāšanu. Varbūt laba doma būtu noteikti tādu vienotu limitu, jeb ierobežojumu monētu un banknošu izmantošanai. Nu, respektīvi, piemēram, maksimālais skaidrs naudas maksājums varētu tikt ierobežots. Ko jūs par to domājat? Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Kurš vēlas pirmais atbildēt? Uhenskungs. Es varbūt sākšu pēc tam, kolēģi no EBA varēs papildināt manis teikto, kas attiec uz pirmo jautājumu. Vai pastāv iespēja paplašināt SSM aptvērumu, kas tā, lai tas attiektos uz visu ES? Es domāju, tas drīzāk ir politiska rakstura jautājums, vai pastāv tāda politiska mēroga apetīta tā rīkoties. Un tāpēc mums ir no juridiskā skatu punkta ir vajadzīgs tālāks regulējums. Un Un ir tāds likumdošanas process, un ir vajadzīga vienprātība padomas līmenī nenoliedzami. Tāpēc es saku, ka pirmais jautājums varbūt drīzāk ir lemjams politiskā līmenī un jāpārliecinās, vai ir pietiekama politiskā griba iet šajā virzienā. Kas attiec uz jūsu otro jautājumu par meitas uzņēmumiem filiālēm tādās jurisdikcijās, kas iespējams nesadarbojas informācijas apmaiņas ziņā ar ES? īpaši naudas atmazgāšanas apkarošanas nolūkos. Nu, mēs esam kompetentā varas iestāde zināmos gadījumos, mēs pāraugām koncerna konsultētos pārskatus un rīcību, tātad visu šī uzņēmumu grupu pārskatus. Un tāpēc šādas situācijas identificējam un uzmanīgi tām sekojam līdzi. Konkrēti, kā to darām? Tajā brīdī, kad veicam pārbaudi, jeb srep, ikgadēji, to darām, protams, attiecībā uz ikvienu banku, par ko esam atbildīgi. Mēs rīkojamies šādi, mēs izanalizējam virkni dažādus, dažādos elementus. Un īpaši uzmanību pievēršam biznesa modelim, tas ir viens no elementiem. Māro šķiet arī pieminēja to iepriekš jau savos ievadvārdos. Tad ja identificējam, ka ir tāds biznesa modelis vai kaut kāda biznesa modeļa specifika, kas saistīta uh, ar lūk šādu filiāļu izveidi šādās valstīs. Un, ja pastāv tāda lielāka iespēja, ka šajā gadījumā varētu notikt naudas atmazgāšana, tad pamatoties uz šādām aizdomām, mēs izmantojam tādu kā salīdzināmo kritēriju saraksta metodi, jeb tādu kā tabulu. Jo augstāk saskaitās šie kritēriji kaut kādā konkrētā rādītājā, jo lielākā mērā tas e, pēc tam izpaužas kā atbilstīgi uzraudzības pasākumi. Nu, nu, piemēram, zināmas likviditātes pietiekamības prasības, un arī dažādi veidi kvalitatīvi pasākumi var tikt īstenoti pie konkrēta rādītāja sasniegšanas pēdējais jautājums. Eba varbūt ir tā labākajā pozīcijā, lai par to runātu, respektīvi par to, vai varētu izveidot kaut kādu šādu veidu ierobežojumu skaidrs naudas transakcijām, un vai tas varētu būt efektīvs pasākums. Šķiet, ka šāda veida doma atsevišķās valstīs jau tikus īstenota. Un varbūt, ka varētu paskatīties uz to, cik lielā mērā šādās valstīs tas ir bijis efektīvi, kā tas ir ietekmējis situācijas. Jāsaka, šobrīd konkrētāk neko par to pateikt nevaru. Lielas paldies! Tālāk Habene kungs lūdzu. Paldies, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Par to, vai Brexit piedāvā ris risinājumus, nu es domāju, ka šobrīd ir īstais laiks, kad to visu risināt nenoliedzami. Nu es nedomāju, ka vienas valsts izslēgšana no šī vienādojuma pēkšņi atrisinās visas problēmas pat par sevi. Es domāju, ka varbūt ir citi iemesli šobrīd, tas ir viens no jums, kāpēc mums jāturpina šobrīd to visu risināt, un šobrīd es tā ir plaši izplatīta problēma. Tāpēc nedomāju, ka tas tiešām saistīts tikai ar vienu jurisdikciju, bet jā, ir īstais laiks to darīt. Kas attiecas uz filiālēm un meitas uzņēmumiem, es saprotu, ka jūs runājat tieši par tiem uzņēmumiem, par tām valstīm, kas ir iekļautas šajā melnajā sarakstā. Nu, protams, ir kaut kādi konkrēti mēri, kas tādā gadījumā ir jāīsteno, ja AML uzraudzība tiek īstenota koncerna līmenī atbilstīgi, tad tādā gadījumā, nu, lūk, tiek identificēta šāda veida konkrēta mēra, kas tiek attiecināta uz meitas uzņēmumiem koncerna ietvaros. Roberto, tāpat laikā priecājos, ka jūs atsaucāties arī uz šiem tehniskajiem standartiem. Un gaidām, ka tie ir izstrādāti, gaidām, ka tie tiks publicēti, respektīvi tie attiec uz tiem mēriem, kas varētu būt problemātiski, un, nu, piemēram, klientu datu ievākšanu un tam līdzīgi šādu jurisdikciju var, m, gadījumā. Mēs katrā ziņā gaidām šo publicēšanu. Un visbeidzot, vai vajadzētu noteikt ierobežojumus skaidrs naudas maksājumiem? Tīri intuitīvi varbūt man patīk, kā tas izklausās. Nu, lūk, vajadzētu it kā atbilstīgi darboties un tālāk, jo, protams, liela apjoma naudas trans, skaidrs naudas transakcijas varētu būt riskantas, bet gribu tāpat laikā izteikt um, nepieciešamību pēc piesardzības. Tam var būt arī neparedzamas um, sekas. Nu, ir, piemēram, gadījumi, kad konkrētās jurisdikcijās notiek liela maksājuma skaidrā naudā. Un tie tie nav nekādā veidā ne nelikumīgi, ne aizdomīgi, un mēs nevēlamies neko tādu, protams, e, kavēt. Skaidrs naudas transakcijas pats par sevi kaut kādu veidu riska faktoru rada, bet nevienmēr un ne visos gadījumos. Paldies! EKR grupas vārdā Roberts Zīle. Es atvainojos, nē, jūs vēl, Grandes kungs vēl vēlējās, ko teikt pie iepriekšēja jautājuma. Es vienkārši arī negribēju, ka man atstāja ārpus šīm diskusijām, lai gan, protams, es saprotu, ka lielākā daļa šo jautājumu attiec uz regulējošo un uzraudzības vidi, bet papildinot to, ko Roberto teica attiecībā uz otro jautājumu. Jā, arī mēs noregulējuma mehānismā raugāmies uz banku kā vienotu veselumu, kā koncernu. Un tajā gadījumā, ja kāda filiāli ir melnajā sar, melnā saraksta jurisdikcijā, tad, protams, esam ļoti uzmanīgi. Arī mums jādomā par to, kā, piemēram, bankas likvidēšanas un tam līdzīgi gadījumā, kā mēs varētu šo sistēmu noregulēt. Un tad atkarībā no tā, kādu stratēģiju mēs izvēlamies, to visu paturam prātī, prātā. Nu, protams, ja mēs vienkārši. Uh, nolemjam banku likvidēt, tie, eh, tieši šo mērķu uzņemt, tad tas, protams, ir attiecīgās dalībvalsts ziņā. Bet, ja vēlamies izstrādāt kaut kādu stratēģiju, tad visus šos elementus noteikti paturam prātā. Paldies! Nu, katru runātāju atbildot izslēgšu tikai vienu reizi, apsolos to Zīles kungs. Pirmām kārtām paldies, paldies, ka piedalāties šai uzklausīšanā, un es, protams, saprotu, ka jūs runājat visi no savām pozīcijām. Uh, nu, par to juridisko ietvaru, kas šobrīd pastāv, bet mēs ārkārtīgi priecātos, ja jūs varētu paust arī kaut kādas vēlmes, teiksim, kas varētu tikt mainīts saprātīgā veidā un tam līdzīgi. Tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem. Pirmām kārtām, Grandes kungs, paldies arī jums. Es saprotu, ka ABLV lieta ir parādījusi, ka maksāt nespēja nacionālā līmenī, bet juridiskais ietvars rada zināmas neskaidrības, un ja raugāmies nākotnē attiecībā uz tām bankām, ko, piemēram, Frankfurta tiešā veidā neuzrauga mazākās dalībvalstīs, tad tās varbūt nu, nav pirmās trīs lielākās bankas, bet ir ceturtā, piektā banka pēc nozīmes, un tas var radīt lielākas problēmas, jo tieši šīs bankas varētu strādāt ar šāda veida um, situācijām, un tad nacionālā līmenī varbūt varētu palīdzēt ar dažādu veidu noregulēm, mehānismiem, licencēšanas jautājumiem tā tālāk. Manuprāt, te vēl ir tāda iespēja izpausties, uzlabot situāciju krīzes gadījumos. AML. Arī šī prudenciālā uzraudzība Šeit mēs redzam šo sarakstu ar ABLV, kāda visi šie rādītāji bija, kopējais kapitāla rādītājs ir kārtībā, visi šie rādītāji lielākoties ir kārtībā. Nu jā, nerezidentu depozītu apjoms varbūt rada nedaudz bažas, bet šajā gadījumā faktiski tad prudenciālās uzraudzības e, jēgas īpaši daudz šeit nav uz AML jautājumiem, jo šādas bankas vienkārši var e, nobeigt pāris dienu laikā, jo tas, nu, e, jo šī pamatbā, jo ir, ir piemēram, šie tiesība akti ASV, kas, kas var, nu, viens un divi eh, radīt savu ietekmi. Nu, tad, tad, lūk, kāda jūsuprāt, kādas jūsuprāt problēmas varētu šeit pastāvēt, kā risināt šo ABLV nerezidentu īpatsvaru, jo tas ir, lūk, lūk ir šāds gadījums, kad ir šāda salīdzinoši neliela dalība valsts ar ļoti labu izstrādātu nerezidentu banku pakalpojumu īpatsvaru, un eh, FIAU savukārt eh, dienas tā tiek kontrolēta, nu, identificēta ļoti neliela tāda gadījuma, kad, piemēram, kaut kāda noziedzīga rīcība, un faktiski nav iespējams identificēt kaut kādus plašākus uh, iemeslus, kāpēc, lai kaut ko te mainītu. Varbūt jums ir kādi ierosinājumi, kā to noregulēt labāk. Paldies, kas vēlas izstāties pirmais? Hābenkungs. Nē, es nepadalīšos, teiksim, tādā valstu sarakstā ar jums. Nē, nē, nē, vienkārši centos, centīšos atbilstēt arī eh, rakstiski, protams, ar jums. Nu, Apsveļīšos vēl arī ar juristiem, bet reizēm kad mēs runājam par informācijas apmaiņu ar to saistītām problēmām, tas nav tā, ka cilvēki vienkārši nevēlētos vai viņi būtu par slinku to darīt, bet ir arī tādi da dalībvalsts tiesība akti, kas aizliedz apmainīties ar šādu informāciju. Un tad mēs atkal atgriežamies pie manām, eh, pie manām piezīmēm iepriekš, respektīvi, ja ir tāda sistēma, kur ir minimāli harmonizēts viss, ir direktīva, bet tāpat laikā dalība valstu tiesība akta aizliedz informācijas apmaiņu. Mēs varam, protams, izstrādāt vadlīnijas, un to arī grasamies darīt šī gada otrā pusē, bet ja tiesība akts dalība valstī aizliedz šādu informācijas apmaiņu, tad tas, ka FIU dalībnieki apvainās ar informāciju ar prudenciāliem uzraugiem, tas vēl neko neatrisina. Nu, kaut gan, protams, situācija šobrīd arī jau varētu tikt uzlabota no nu, šīm vadlīnijām, apmācību un tā tālāk redzēs, kā tas viss arī norisināsies. Es domāju, ka tāpat laikā barjeras joprojām pastāvēs, kamēr šis juridiskais ietvers ir paš, tā pašaizējā formā, un tas ir jāatceras. Paldies! Paldies! Grandes kungs! Atkārtošu vēlreiz Zīles kunga teikto par to, ka nepieciešams īstenot likumdošanas līmenī konverģenci. Jā, tas ir atbilstīgs komentārs, un tas, protams, ir aktuāli ne tikai banku, savienī, banku iestādēji, bet arī kopumā jo, kā zinām, daudzas bankas joprojām ir nacionālo varas iestāžu e, ziņā. Un līdz ar to attiecīgajos gadījumos, kad pastāv kaut kāda krīzes situācija un e, ir iespējams šī banka jālikvidē, tas jāpaturprātā, jo jo šāda veida universāla rakstura bankas kā modelis pats par sevi ir riskantāks likvidēšanas gadījumos. nu, varbūt mēs varam virzīties uz tādu sistēmu, kur uzraudzības, mm, kompeten, uzraudzības kompetence attiecībā uz vairāku bankām tiek centralizēta, bet nu, tas ir modelis, kas vēl ir nākotnē. Kas attiec uz pienākumu nodalīšanas eh, principu, tad jāsaka, tas šobrīd vēl darbojas atbilstīgi. Uhenes kungs, gribēju tikai atgādināt vienu lietu, ko pirmīt minēja Eba un to vērts pieminēt arī šajā kontekstā, nu, šai vēlmju sarakstā. Varbūt tālāka harmonizācija uz atbilstīgu izvērtējumu. Te var tikai vienīgi piekrist. Mēs sastopamies šajomā ar lielām problēmām. Varbūt tas nav tik tieši vērts saistīts ar AML, bet tas ir saistīts ar AML arī dzen, jo bāžas saistībā ar AML var uzskatītas, uzskatītas par pamatu lai, piemēram, atlaistu kādu bankas vadības personu. Nu, katrā ziņā ir kaut kādi obligāti noteikumi mēs līmenī, bet šobrīd tie tiek transponēti ļoti dažādi nacionālā līmenī un visi, piemēram, um, tiesas nolēmumi attiecībā uz kriminālo darbību un tam līdzīgi uh, tiek balstīti uz ļoti dažādiem apsvērumiem. Citur, piemēram, vien izmeklēšanas, uzsāks izmeklēšanas process vien var kalpot par pamatu personas atlaišanai, citur ir jābūt nolēmumam un tā tālāk. Arī šeit ir diezgan liela izaicinājuma mūsu darbā un vēlos vienkārši jums par to atgādināt. Paldies, saka priekšādātājs. Aldis grupas vārdā Nils Torvalds. Paldies! Uzklaušot, nu, šos parastos aizdomās turētos pirmajā panelī, kā dzirdējām, man radās ļoti liela interesi par šīm 70 lapusēm, ko, kas tika minēti, kas tika minētas par šo ziņojumu. Jo man liekas, ka šobrīd, ja šie trauksmes zvani, ja tie zvani, tad viņi nezvana pareizi. Varbūt, ka mēs varētu burtiski pielikt pirkstu. Nu, ka, nu, kad un kur tiem vajadzētu zvanīt? Nu, tad varbūt mēs arī varētu tālāk virzīties uz priekšu, jo visas pārējās problēmas savā ziņā ir politiskas pēc sava rakstura. Un jūs tās, protams, atrisināt nevarēsiet. Nu, varbūt tiešām ir vajadzīgs tāds vēlmju saraksts, kuras iekļaujat visu eh, attiecībās tām barjerām un šķēršļiem, kas būtu jānovērš šai gadījumā. Un tas, šis jautājums, jāsaka, attiec uz visiem trim otrā paneļa runātājiem. Jo mē, mūsu ziņā ir atrisināt šīs politiskā rakstura problēmas, protams. Paldies! Paldies! Habenkungs! Paldies par atbalstu! par tām vadlīnijām, ko esam izstrādājuši, ir vērts tām iziet cauri. Pilnīgi noteikti ieteikt jums ar tām iepazīties. Ja pareizi saprotu jūtu jautājumu, tad lūk, mums ir vadlīnijas, bet ja neviens tās neizmantos un nepiemēros, tad kāda no tā visa jēga? Savās secinājumos es runāju jau par harmonizāciju vairāk kārt un es pie tā arī pieturos, bet nu šobrīd viena bez tiesību akta grozīšana vienīgais, ko varētu darīt, un uz to norāda atsevišķi neatkarīgi izvērtējumi, ir tas, ka pirmām kārtām nepārkāpt ēst tiesību aktus un sadarboties ar kompetentajām iestādēm. Jo, piemēram, vadlīnijas par riska faktoriem ir eh, jāmaina. Tām ir jābūt atbilstīgām lietotāju pamatnostādnēm, vadlīnijām. Un šķiet, ka pamazām notiek virzība pareizajā virzienā. Tātad, lūk, Ja, piemēram, jūs vētājat, lūk, kādas vadlīnijas, nezinām, kā cilvēki tās izmanto. Nu jā, mēs varam vienkārši doties pie cilvēku, pie, pie šīm iestādēm, kompetentām iestādēm un palīdzēt tām izprast un atbilstīgi piemērot šīs vadlīnijas. Paldies! Vēl kādi papildus jautājumi? Nē, papildu jautājumi nav. Labi, tad atbildi pieņemama. Un tad tālāk zaļo grupas vārdā Evžolī. Paldies priekšādētāji. Man ir jautājums Habene kungam. Pēc Panamas dokumentu skandāla šķiet jūs prasījāt nacionālajām varas iestādēm, ko tās ir darījušas, ko tās vēlas darīt, lai novērstu līdzīga veida skandālu atkārtošanos. Un jūs mums toreiz teicāt, ka trīs valstis teica, ka tās neko negrasās darīt. Un mums, kā komiteja, vajadzētu tomēr uzzināt, kuras ir šīs trīs valstis. Un kāds bija pamatojums šādai atbildēji? Dzirdējām Maltas varas iestāžu teikto, ka viņi vēlējās saņemt, ka viņi vēlas saņemt vadlāni, vadlīnijas, un es saprotu, ka jūs tādas esat arī izstrādājuši. Vai šīs vadlīnijas ietver arī vērtējumu par to, kas, piemēram, kā persona būtu atbilstīgs bankas vadītājs. Un jūs e, sakat, ka, lūk, Alis Adars, nu, vai jūs, prāt, Alis Adars būtu atbildi šāda veida prasībām bankas vadībā? Un vai jūsuprāt ir iespējams vadīt banku ar 130 klientiem un puse no tiem uh, ir šīs politiski ambivalentās personas, un tad kā nacionālajām uzraudzības iestādēm būtu jārīkojas pie šādiem apstākļiem. Šad, šobrīd mēs pat zinām, ka premjeras devās uz šīs diezgan pol, politiski iesaistītās personas kāzām. Šis parlaments ir pieprasījis, lai tiktu izveidota centralizēta vienība finanšu um, izmeklēšanas vajadzībām. Vai jūs piekrītat tam? Vai jūs domājat, ka tā būtu laba doma izveidot šādu Eiropas FIU? Jeb jūs domājat, ka sadarbība būtu tas pareizākais ceļš? Un, ja ES līmenī tiktu izveidots FIU, tad kā tam vajadzētu izskatīties jūsuprāt? Hābenkungs, lūdzu, jums vārds atbildēja. Ja, ja es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumu par šīm trim valstīm, bet man būs jāpakonsultēs pirms tam. Uh, Protams, ka ja valstis uzskata, ka viņi ir bijuši ideālas, tad viņiem nav iemesla mainīties. Bet es rakstiski jums atbildēšu uz šo jautājumu. Nesmu pārliecināts, ka varēšu saukt valsts vārdā, bet es pakonsultēšos. Tālāk bija jautājums par eh, mūsu vadlīnijām. Tātad tās ir vadlīnijas par riska pieeju. Skatoties uz globālajiem standartiem, eh, naudas atmazgāšanas apkarošanā, mēs redzam saikni Eiropā, bet tā ir vājāka. Un eh, saikne eh, starp, starp iestādēm ir noteikti jāstiprina. Es jau arī savā sākotnējā uzrunā uz to norādīju. Ja ir jāgaida līdz kāds tiek notiesāts, tas ievērojami ierobežo spēju rīkoties, bet to nosaka nacionāla likumdošana. Protams, es nevaru ietekmēt nacionālu likumdošanu. Bet, ja ir šāds tiesiskais ietvars, tas ir nopietns izaicinājums. Un tad iespējams ir savādāk jālasa mūsu vadlīnijas, bet varbūt tad ir nepieciešams Eiropas mēroga risinājums normatīvajā ziņā. Tā kā šeit ir iespējami divi dažādi risinājumi. vai vajadzētu centralizētu finanšu izmeklēšanas vienību. Nu, mēs neesam šāda iesta, struktūra EBA ietvaros. Uzskatu, ka informācijas apmaiņa, informācijas vākšana, analizēšana ļoti labi darbojas Eiropas līmenī. Tādas mums ir tendence. Mēs analizējam uh, Mm, šādu informāciju par citām lietām, stresa testiem bankām un, un citām. Tā kā jā, es teiktu, ka centralizēta vienība eh, tiešām varētu darboties labāk, bet es neesmu gluži kompetents eh, atbildēt uz jautājumu, kas tieši būtu darām šai ziņā. Paldies! Goe, politiskā grupa Martins Širdevans. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies viesiem par ļoti interesantajiem izklāstiem. Līdzinējā diskusija ļoti labi parāda, cik svarīgi ir šī uzklausīšana un cik labi, ka tā ir organizēta. Pirmā paneļa diskusijas daļa parādīja, ka praktiskajā līmenī ir milzīgas problēmas ar uzraudzību Eiropas līmenī un arī normatīvajā līmenī Eiropā, kā parāda šo eh, situāciju. Nerādot ar pirkstu uz vainīgajiem, Malta jau vairāk kā tik pieminēta, bet mana valsts Vācija ļoti labi zina, ka ir daudz nepilnību eh, šajā AML sistēmā. 78% gadījumu nevarēja apstrādāt, jo nacionālajām iestādēm šajā jomā nebija pietiekamu resursu vai informācijas. Līdz ar to jautājumi man ir šādi. Pirmais jautājums Hābenkungam. Pagājušajā nedēļā parlaments Strasbūrā apstiprināja piekto naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. Mana politiskā grupa ļoti atzinīgi vērtēja šo parlamentu rīcību. Tomēr es uzskatu, ka mums vēl nav izdevies uh, nonākt pie lielām pārmaiņām šajā jomā. Jūsuprāt, kas ir lielākie trūkumi pašreizējā direktīvā? Un attiecībā uz sankciju eh, piemērošanu, vai tās ir pietiekami spēcīgas. Tālāk. EBA sadarbība ar nacionālajiem uzraudzības iestādēm. Es jau minēju piemēru no Vācijas. Vai šobrīd nav tā, ka visas nacionālās iestādes eh, neizceļas ar milzīgu centību savu pienākumu pildīšanā? Kādas iespējas saredzat jūs šo centību palielināt? Un jautājums ECB pārstāvim. Vai jums ir juridiski ierobežojumi, um, lai varētu, efekt, kas traucē jums efektīvi vērsties pret naudas atmazgāšanu? Kā, kas būtu ECB darāms, lai uzlabotu cīņu pret naudas atmazgāšanu? Paldies, Hābenkungs! Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Par AML 5. direktīvu un sankcijām, vai tās ir pietiekami asas. Es nezinu, vai tas ir lielākais sots, kas ir paredzēts direktīvā, ir pietiekami liels un vai tas nepārsniedz nacionālā līmeņa normas. Es vairāk eh, runātu par konsekventu piemērošanu nacionālu līmenī, un tur iespējams, ka vai, vajadzētu kāds papildus sankcijas, tas būs un personīgais viedoklis. Nesmu pārliecināts, ka sapratu jautājumu būtību eh, par attiecībām starp EBA un nacionālajiem iestādēm. Deputāts vēlreiz. Es, kā jūs nodrošināsiet to, ka nacionālās iestādes labāk īsteno savus pienākumus? Atbilde. Vienkārši runājot pašreizējā ietvarā, ir spēkā ierobežojumi attiecībā uz to, cik lielā mērā mēs varam ietekmēt viņu veikto darbu. Mēs nevaram tiešā veidā viņus uzraudzīt un tiešā veidā teikt viņiem, kā jāstrādā. Bet tas tieši tas, ko es centos sacīt. Tas, ko mēs varam izdarīt, profesionālā izvērtēšana, šie peer review, eh, labākās prakses eh, apmaiņiem Nu, jūs saprotat, cilvēki apmainās ar eh, pozitīvo pieredzi, un tur tiek uzsvērti pozitīvi elementi. Dažkārt tas parāda arī eh, trūkumus, bet tas nenozīmē to pašu, ko detalizēta atgriezeniskā saite. Es saprotu un vēlos arī uzsvērt, ka mēs strādājam tādā sadarbības režīmā ar kompetentajām iestādēm. Uh, Un e, tā ietvaros mēs varam sniegt pietiekam stingru atgriezenisko saiti. Bet arī tam ir nepieciešama dažas juridiskās izmaiņas un papildus resursi. Uhenas kungs. Tagad mums ļoti rūpīgi jāsako laikam. Jā, paldies par uzdoto jautājumu. Kā jau es norādīju savā ievadu uzrunā, ECB nav kompetentā iestādē naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumiem. Mūsu loma šajā jomā ir tāda. Mēs reaģējam uz konstatējumiem AML jomā. Tad, kad tos ir atklājušas e, kompetentās iestādes mūsu uzraudzības mehānismu ietvaros, jo mūsu skatījumā AML riski var būt saistīti ar juridiskiem riskiem, reputācijas riskiem. To, cik tas bija svarīgs, mēs redzējām ABLV bankas gadījumā. Operatīvie riski, piemēram, sankciju vai sodu rezultātā, kurus var uzlikt AML kontrolējošās iestādes pārvaldības riski, piemēram, lai izvairītos eh, no tā, ka banka tiek izmantot naudas atmazgāšanas schēmās. Un tad attiecībā uz naudas atmazgāšanu mēs, protams, neesam kompetentā iestāde, kā es jau norādīju. Galvenais ierobežojums, kas mums ir, ir tas, ka ir, mums dažkārt pietrūkst informācijas, lai varētu ņemt vērā šo situāciju savā vērtējumā. Dažkārt mēs saskaramies ar trūkumiem šajā jomā, piemēram, veicot pārbaudas uz vietas par pār, eh, pārvaldes uh, darbību, mēs redzam, ka kaut kas īsti nedarbojas, kā nākas AML jautājumu kontrolē bankā, bet mēs nevaram veikt pārbaudu tieši par šīm kontrolēm, jo mēs neesam kompetentā iestāde, un tad mums vajag informāciju no AML iestādes. Līdz ar to galvenais ierobežojums, manuprāt, ir tas mums, ka dažkārt mēs nesaņemam saulaicīgu uzticamu informāciju no uh, iestādēm, kas atbild par naudas atmazgāšanas ap, uh, apkarošanu. Vander Kandelāras kungs. Jā, paldies. Es uzdošu nīderlandiešu valodā jautājumu Uhenas kungam. Es vēlētos eh, lūgt jūs paskaidrot detalizētāk, kā mēs varam ieviest tādu kā brīdinājumu sistēmu Attiecībā uz Panamas dokumentiem eh, mūsu izmeklēšanas komiteja eh, pieminēja banku licenci eh, kā vienu no sankciju veidiem, piemēram, atņemt šādu bankas licenci tām bankām, kas veic agresīvu nodokļu plānošanu, piemēram. Un tad šāda prakse varētu tikt īstenot. Tad tiešām arī banka licence būtu jāatņem, ja banka nav pieturējusies pie tiesiskā ietvara. Nu, Henes kungs tikko atkārtot norādīja, ka viņi nav atbildīgi par naudas atmazgāšanas apkarošanas jautājumiem, bet varbūt ir iespēja rīkoties attiecībā uz banku licencēm. Mēs jau zinām no gadījuma Igaunijā, ka bija šāds gadījums, banku licence tika atņemta. Dažkārt runa par ļoti mazām bankām, Bet eh, ir gadījumi, ka tas atstāja ietekmi uz vairākām dalību valstīm. Un šodien no šīs uzklausīšanas mēs arī sapratām, ka ir vēl jāspēr vairāki soļi, līdz mēs varam nonākt līdz vienotam mehānismam Eiropas līmenī, lai to visu regulētu un atrisinātu. Bet varbūt tikmēr mēs varam kādu pagaidu risinājumu atrast. Piemēram, vai īslaicīgi ECB nevarētu starp saviem pienākumiem e, iekļaut arī stresa testus, kuru tā veic, lai veiktu pārbaudas arī šajā jomā. Un e, tā rezultātā izdot kāds brīdinājums signālus. Tie tad bankā tiktu veikts EC, ECB e organizēts stresa tests, un šīs izvērtēšanas rezultātus izmantotu, lai sūtītu brīdinājumu signālu. Uh, Un otrs jautājums. ECB ir pilnvarojums gadījumos, kad tas ir nepieciešams, apturēt bankas licenci vai atņemt. Nu, līdz ar to jautājums ir šāds. Mums ir piemēri ar vairākām bankām, kur ECB neko nav darījusi. Kāpēc nav atņemts banka licences no ECB puses? Uhenas kungs, lūdzu. Paldies! Attiecībā uz banku licences atņemšanu. Šeit es vēlos precizēt. Tik tiešām pašreizējais tiesiskais ietvars eh, min iemeslus, kad banku licences eh, ir atņemama, ja ECB konstatē pārkāpums naudas atmazgāšanas jomā. Jautājums, kā tas viss darbojas praksē. Tas darbojas šādi. SSM ietvaros ECB ir vienīgā, kas var atņemt banku licenciju SSM kontekstā. Bet, ja vienīgais iemesls licences atņemšanai ir saistīts ar naudas atmazgāšanu, tā kā mēs neesam kompetentā iestāde šajā jomā, tad mums ir nepieciešama, kā jau es to norādēju, informācija no AML kontrolas iestādes, kas ļauj konstatēt šādu situāciju. Mēs to esam īstenojuši pagātnē, mums ir daži piemēri tam, nav tā, ka mēs to nedaram vispār, bet, kā jau es norādīju, šādos gadījumos mums ir nepieciešama uzticama informācija, kuru mēs saņemam no kompetentajām iestādēm. Un šiem pārkāpumiem ir jābūt gana nopietniem. Minimāls pārkāpums neizraisa eh, bankas licences atņemšanu. Šeit ir jāievēro samērīguma princips un jābūt eh, piesardzīgiem. Kā mēs šos riskus varam iestrādāt savos eh, uzdevumos? Par SREP pārbaudēm es jau pieminēju. Šeit ir arī jādomā par to, kā to varētu iestrādāt mūsu stresa testos. Nu, varbūt tur ir jāpapēta arī sadarbībā ar EBA to. Uh, Nav jau tā, ka mēs to nekad iepriekš nebūtu veikuši. Bet, iespējams, plašākā srepa pārbaužu kontekstā, stresa testos, mēs analizējam banku biznesa modeļus, un ja mēs konstatējam, ka biznesa modelis ir riskants, piemēram, tādēļ, ka ir liels uh, īpatsvars nerezidentu biznesam, tad dažkārt um, mēs uzliekam papildus likviditātes prasības, lai nodrošinātu, ka banka e, ir noturīgāka gadījumos, ja kaut kas šajā jomā aiziet greizi. Tā kā mēs jau rīkojamies šajā jautājumā, bet pēc ABLV un citiem gadījumiem, kas tika izskatīti šorīt, uh, Mēs šobrīd arī domājam, kā mainīt mūsu metodiku, lai stiprinātu mūsu spēju reaģēt šādos gadījumos, un tur varbūt būs vairāk vēl jāpiestrādā. Un kā es jau minēju par licences atņemšanu, mēs to varam darīt, bet ja tas balstās vienīgi uz pārkāpumiem naudas atmazgāšanas jomā, mums vajag informāciju no kompetentajām iestādēm. Uh, Un it īpaši uh, attiecībā uz šorīt apspriestajiem gadījumiem. ECB bija iesaistīta šajā procesā, bet uh, tur, kāpēc licences netika atņemts, mēs sadarbojāmies ar nacionālajām iestādēm, lai konstatētu, vai ir pietiekams iemesls licences atņemšanai. Un esam joprojām saziņas procesā. Es nevaru šobrīd detalizētāk uh, skaidrot situāciju. Paldies, Nīna Gil. Paldies, priekšsarētāji. Turpināšu par šo pašu jautājumu, par naudas atmazgāšanas apma, apkarošanu. Tas, kas man ir pilnīgi skaidrs, ir tas, ka ir nepieciešama lielāka koordinācija. Pieņem, ka jābūt arī vēl citiem netiešiem veidiem, netiešām pieejām, kas būtu izmantojams, kas ļautu Eiropas centrālajai bankai uh, reaģēt uz situāciju. Apvienotāja karalistē Transparency International ir paudus, ka ir 4,4 miljārdi britu mārciņu vērtībā īpašumi, kas vai aktīvi, kas Lielbritānijā ir aizdomīgi. Lielākā daļa eh, ir iegādāta eh, no Krievijas pilsoņu puses. Cenšoties apiet sankcijas, acīm redzot, kuras esam eh, uzlikuši Krievijai. Un ir šī ideja, ka viens veids, kā mēs varam risināt šo situāciju, ir reaģējot caur sitiju. Jo Krievijas pārstāvi var aizņemties Eiropas Savienībā un citās jurisdikcijās un finansēt eh, tās bankas, pret kurām ir vēsts sankcijas. Tad varbūt jāvērš pret Krievijas obligācijām. Un tas ir kā jautājums ECB. Vai jūsuprāt šāds e, risinājums ir iespējams? Vēlējos arī norādāt, norādīt uz bažām, kuras jūs paudāt savā atbildē. Jūs sacījāt, ka ECB nav tiešas atbildības par finanšu noziegumiem, bet jūs norādījāt, ka jūs varat veikt savas izvērtēšanas attiecīgiem iemesliem. Es cenšos saprast, cik bieži jūs veicat šādas izvērtēšanas attiecībā uz finanšu noziegumiem. Un vai varat jūs mums arī darīt zinām, kuras bankas tika apskatītas un kurā brīdī jūs konstatējat, vai banka atbilst prasībām vai nē? Tātad, kas ir šie nosacījumi, kas bankai jāizpilda? Un tā kā jums ir ie iespēja atņemt banku licenci kredītiestādēm. Cik bieži esat to veikuši? Vai esat eh, to darījuši arī gadījumos, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu? Es saprotu šo problēmu, ka jūs esat atkarīgi no informācijas, kur saņemat no nacionālajiem iestādēm, bet visbeidzot, kā sistēmiski svarīgo banku uzraugs Eiropas Savienībā, jums ir pienākums eh, apskatīt arī operatīvās darbības riskus. Un gadījumus, kurus mēs apspriedām šorīt, par, eh, tie parādīja, ka apvienotā karalistē, piemēram, ir bijuši vairāk skandāli arī saistībā ar TSB un citiem. Kā reaģēt uz šīm situācijām? Vai jūs piemērosiet sankcijas pret bankām, pat ja viņu IT sistēmas um, nav spējušas izdarīt to, kas nepieciešams? Uhenes kungs atbildi. Jā, nu daudz jautājumu. Atbildot uz pirmo jautājumu, es nevarēšu paust nostāju Protams, šos jautājumus ir jāpapēta, bet es šobrīd nevaru jums atbildēt, vai šie pasākumi dotu pozitīvus rezultātus. Jo tam var būt arī milzīgi blakus e, efekti. Kas attiecas uz jautājumiem, kas vairāk saistīti ar mūsu ikdienas praksi? Jūs uzdevāt jautājumu, cik bieži mēs veicam šādus eh, izvērtējumus par bankas atbilstību, šos fit and proper vērtējumus. Vēlos precizēt, ka ECB ir atbildīga par šādiem izvērtējumiem eh, būtiski svarīgām bankām. Mēs eh, runājam par bankas pārvaldnieku izvērtēšanu. Tātad, ko mēs īsti darām? Tad, kad banka plāno iecelt jaunu valdes locekli, pirmkārt ir pienākums izvērtēt pašai bankai jau šīs personas atbilstību. Bet kā prudenciālam uzraugam mums arī ir jāpārskata bankas veiktais izvērtējums. Tad, kad tiek lēmts par šādas personas iecelšanu, mēs veicam kontroli. Un tad, kad mums eh, top zināmi jaunumi par attiecīgā pārvaldnieka vai vadītāja atbilstību, mēs arī veicam pārbaudi. Tātad pirmais izvērtējums ir ieceļot personu amatā, un ja mainās kāds no apstākļiem, eh, kuru izskatījām pirmajā vērtējumā, tad mēs veicam atkārtot izvērtēšanu. Nu, tas ir tas, kā mēs parasti to darām. Jūs vēl arī jautājāt, cik gadījumos esam atņēmuši licenci bankām, balstoties uz pārkāpumiem naudas atmazgāšanas jomā. Šādu gadījumu nav pārāk daudz. Atceros divus skaidrus gadījumus. Varbūt ir vēl viens bijis, bet es neesmu pilnībā pārliecināts. Es tāpēc to neminēšu, bet ir vismaz divi gadījumi pēdējo gadu laikā. Operatīvie riski un IT sistēmas, kas īsti nedarbojas bankās. Nu, operatīvos riskus mēs ņemam vērā savu izvērtējumu kontekstā un ja uzskatām, ka bankas riska profils pieaug IT sistēmas trūkuma rezultātā, tad tas, ko mēs darām, ir īstenojam divu veidu pasākumus. Pirmkārt, mēs prasām kvalitatīvus pasākumus, respektīvi prasām bankai iesniegt plānus trūkumu novēršanai un panākt to, ka sistēma darbojas tādā līmenī, ko mēs uzskatām par atbilstošu vismaz minimālajam līmenim. Un otrkārt, Ja tā rezultātā banka ir pakļauta riskiem, kurus mēs uzskatām par pārāk augstiem, tad mēs arī prasām palielināt kapitāla prasības virs minimālajām kapitāla prasībām, kas no bankas tiek sagaidīts. Tātad bankai ir kaut kas jādara, ja uh, viņi vēlas nodrošināties pret problēmām ar IT sistēmu. Thank you very much. Paldies. Ana Gomes vēlējās uh, brīvā mikrofona procedūras ietvaros uzdot jautājumu, bet mums vairs nav laika. Mēs jau esam pārsnieguši mūsu sēdēji atvēlēto laiku, tāpēc uzdodiet jautājumus tad zem četrām acīm. Bet eh, vispirms, pirms es pateikšos visiem mūsu uzaicinātajiem viesiem, varbūt kopsavilkums šā rīta konferencei, uzklausīšanai. Skaidri izgaismojās tas, ka dalību valstis un to atbildīgās iestādes, kuras uzrauga tiesiskumu. Sadarbības ar šiem iestādēm starp dalību valstīm nevienmēr ir perfekta, un tas ir jāmaina. Ir balsis, kuras vēlas redzēt centralizētas sistēmas, ieviešanu un izveidu Eiropas Savienībā. Ir tāda, kur vēlēto šo FIU izveidot Eiropas līmenī, kā jau teicu. Ir arī doma izveidot Eiropas vienoto uzraudzības iestādi naudas atmazgāšanas jautājumos. Un konkrētie gadījumi, kurus izskatījām banku sakarā, parādīja, ka finanšu indikātori, kurus uzraugošās iestādes eh, izmantoja banku uzraudzībā, nevienmēr ļauj identificēt eh, naudas atmazgāšanas riskus piemēram, nerezidentu depozītu uzraudzībai, kā tas bija Latvijas, gad, Latvijas bankas gadījumā un līdzīgi. Bet eh, izkristalizējās tas, ka Eiropas Savienības eh, līmeņa pieeja, centralizēta pieeja būtu vēlama. Ir varbūt tāda gadījuma, ka tas jau ir novēlots, un tomēr Eiropai kaut kas būtu jādara, un es ceru, ka mūsu komitejas, eh, apakškomitejas gala ziņojumā tas atspoguļosies. Paldies visiem uzaicinātajiem ekspertiem, ļoti vērtīgas atbildes, ļoti vērtīgs ieguldījums. Paldies visiem deputātiem, un paziņoju sēdi par slēgtu. Paldies! So, thank you. It was not easy, but well done. Thank you. <laughs>